Right, welcome everybody. Veicināti visi, es sākšu sanāksmi, jo ir daži paziņojumi. Vispirms mēs varētu apstiprināt darba kārtību, nav iebildumu. Tā tad eju tālāk Īsnībā jau daudz nav, kas te klausās manas paziņojumus, bet es tos tomēr paziņošu. Ekon komiteja 7. martā m, mm, tika balsots eh, par iekšējā tirgus eh, dažādiem instrumentiem, un eh, referents izteica gatavību sākt sarunas un vienoties par pieņemšanu pirmajā lasījumā. Saskaņā standarta procedūru sarunu mandāts būs ekon eh, nobalsotais ziņojuma projekts. Un eh, tajā, protams, piedalīsies referents un ēnu referents. Cerams, ka neviens neiebilst, tad mēs tā arī turpināsim, kā standarta procedūrā paredzēts. 16. martā mēs balsojām par ziņojumu par eh, profesionālo uh, Uh, naudas uh, sūtījumu pārvadājumiem starp dalību valstīm. Un arī šeit ir izteikti vēlēšanās panākt vienošanos pirmajā lasīmā. Tātad saruna mandāts atkal būs uh, šis ekon nobalsotais ziņojuma projekts. Un atkal priekšsēdētāji referents un ēnu referenti būs šajā sarunu komandā. Tā kā neviens neiebilst, tā arī strādāsim saskaņā ar procedūru. Un visbeidzot, 22. martā rīt mēs balsosim par uh, finanšu uh, iestāžu uzraudzību finanšu konglomerātos un arī šeit sekosim tai pašai procedūrai. Par ICE, ICES direktīvu balsosim acīm redzot rīt pēcpusdienā balsosim arī par kandidātiem izpildu direktora amatam uh, finanšu pāraudzības iestādē. Lūk, šie bija paziņojumi. Trešais punkts ir atcelts. Un tagad apskatīsimies kalendāro darba grafiku. Un tā tad piektais darba kārtības kungs dialogs Eh, punkts dialogs eh, par monetāro jautājumiem ar Eiropas Centrālas bankas, bankas prezidentu Žānu Klodu Trišē. Un es iešu palūkoties, kur tad viņš ir. Okay, thank you very much. Uh... Liels paldies. Man ir liels prieks sveikt Žanklodu uh, Trišē mūsu vidū, Eiropas centrālās bankas uh, prezidentu, par uh, tātad par mūsu tikšanos dialogā par monetāriem jautājumiem. Un viņš ar mums ir daudz strādājis par ekonomiskās pārvaldības pakotni Un viņš ir ļoti drosmīgs, ja viņš ierodas tūlīt pēc tam pie mums uh, uz vēl vienu šādu te dialogu. Mēs uzklausīsim viņa uzstāšanos un pēc tam, protams, sekos jautājumu un atbilžu raundi, kā parasti tas notiek uh, Lūdzu, Trišēkungs. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze, cienījamie deputāti, parlamenta deputāti kungi. Kā jau eh, tas agrāk ir noticis, mūsu tikšanās notiek neparastos un grūtos un pat traģiskos laikos. Traģiskie notikumi Japānā, kur ir gājuši bojā cilvēki Šeit Eiropā mūsu uzklausīšana notiek laikā, kad notiek e, divas valstu galvu līmeņa tikšanās. Tā notiek laikā, kad tiek pieņemti ļoti svarīgi lēmumi par ekonomisko pārvaldības reformu šajā parlamentā. Un pirms e, mēs koncentrēsimies uz ekonomiskajām e, tēmām, es vēlētos teikt dažus vārdus par ekonomiskās pārvaldības reformu. Kā jūs zinat, Ekofin padoma pagājušajā nedēļā apstiprināja vispārējo pieeju uh, šim jautājumam. Uh, šī pieeja paredz vairākus uzlabojumus. Uh, tāpat laikā vairāki ļoti svarīgi ierosinājumi attiecībā uz finanšu vadību vēl nav uh, pieņemti, bet tas ir nepieciešams, uh, lai risinātu finanšu krīzi, jo mūsu pilsoņi satraukušies par nākotni un ir uh, visām varas iestādēm jādara viss nepieciešamais, lai uh, izvairītos no tā, ka atkārtojas tāda situācija, kādu mēs esam piedzīvojuši uh, pēdējos gados. Atbilstoši Eirobarometra neseniem pētījumiem, gandrīz 80% pilsoņi Eirozonā uzskata, ka uh, labāka uh, ekonomiskās eh, politikas koordinācijas starp dalību valstīm, tātad efektīva un iedarbīga pārvaldība ir nepieciešama, lai cīnītos ar finanšu krīzi un ekonomisko krīzi. Pirms desmit gadiem dalību valstis nāca klajā ar deklarāciju par eh, spēcīgāku koordināciju ekonomiskajā nozarē. Šajā paziņojumā ir skarti vairāki punkti, kas attiecas uz sešiem likumdošanas priekšlikumiem. Eh, būtu jāpadomā par šīs, šī paziņojuma galveno pak, punktu iesaistīšanu likumdošanas procedūrā. Tas arī šo paziņojumu padarītu ticamāku. To... Un tagad es pāriešu pie ekonomiskas ekonomiskās un monetārās eh, situācijas attīstību Eiropā kopš pagājušās tikšanās novembrī. Es koncentrēšos uz eh, padomes 3. Eh, marta, pārvaldības padomes 3. marta rezultātiem. Dati parāda, ka pašlaik ekonomikas attīstība notiek pozitīvā virzienā. Mēs gaidām, ka ekonomika tālāk iegūs Mm, no tā, ka pasaules ekonomika kopumā eh, ir ar augšupējošu tendenci. Un līdz ar to ir jāveic atbilstoši pasākumi, eh, kas varētu nodrošināt finanšu sistēmas labu funkcionēšanu, kas attiecas uz uh, inflācijas datiem, tad inflācija pieaug, HICP inflācija bija 2,4% pēc 2,3% janvārim. Šis e, pieaugums ir noticis e, preču cenu pieauguma dēļ. Enerģi, energoresursu e, augstais līmenis ir izraisījis lielu cenu spiedienu uz ražošanas procesiem, un tādēļ ir ļoti svarīgi izvairīties no inflācijas eh, pieauguma, un lai tas nekļūtu par kaut kādām otrā raunda eh, sekām mm, kas ietekmētu uh, inflācijas pieaugumu, nekontrolētu algu pieaugumu, un vidējā termiņā tas varētu izrādīties slikti. Uh, Eh, saskaņā ar padomas viedokli, kā tas tika paust 3. martā, risk eh, riski, ka cenas varētu augt, ir jāņem vērā, un uh, preču cenas varētu pieaugt, varētu pieaugt arī administrēšanas cenas administrēšanas cenas un netiešie nodokļi, kas prasīs fiskālo konsolidāciju tuvākajos gados. Visbeidzot, uh, arī eh, cenu spiediens eh, valstu iekšienē varētu izrādīties eh, ļoti liels. Kas attiec uz nākotnes monetāro politiku, man nav nekas piebilstams pie tā, ko es sacīju pār tātad vadošās padomes vārdā politikas noteikšanas sanāksmē, kas attiec uz likviditātes operācijām. Tad padomi nolēma, uh, 2011. Eh, gada otrajā pusē, saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem kā pirmajā eh, kvartālā veikšos pasākums. Tas nozīmēs, ka mēs, mēs eh, turpināsim izmantot fiksētās summas tendera procedūras Un eh, šis uh, režīms saglabāsies vispirms līdz jūlija vidum. Un tālāk eh, par uh, valstu parādiem un par uh, sadarbību starp bankām. Ir svarīgi izvairīties eh, no valstu parādu krīzes monetārajā eh, savienībā, un eh, tas ir jādara nodrošinot spēcīgu nacionālo <clears throat> makroekonomisko politiku un ekonomisko pārvaldību. Tāpat laikā valdības ir apspriedušas to, ka permanentais krīžu pārvaldības mehānisms būtu ļoti svarīgs. No Eiropas centrālās bankas puses ir jāizveido šāds mehānisms, uh, lai tas nodrošinātu pozitīvu ieguldījumu finanšu stabilitātē eirozonā kopumā. Es vēlētos uzsvērt divus aspektus. Pirmkārt, mehānisms eh, varē, eh, nedrīkst nekādā veidā eh, vājināt stimulus drošai, stabilai fiskālai un makroekonomiskajai politikai, kas tiek ievērota visās dalībvalstīs. Tam tas nekādā gadījumā nedrīkst vainot fiskālās un makroekonomiskās salāgošanas mehānismus un jāizvairās, jāizvairās no morāla kaitē, kaitēm. Otrakārt, ņemot vērā ekonomisko integrāciju Eirozonas valstīm. Mehānismam ir jābūt piemēlo, piemērojamam eh, caur tādiem instrumentiem, kas nepieļautu radīt tādas situācijas, kas rada akūtu māk, tirgus nestabilitāti valstīm, joprojām saglabājot pieeju eh, tirgiem, ir, jāsa, ir eh, ļoti saprātīgā veidā jāizlieto pieejamie līdzekļi. Un šajā kontekstā otrreizēja eh, tirgus intervence varētu būt noderīgs mehānisms. Attiecībā uz institucionālajām metodēm, ko ir izveidojusi uh, ESM, mm, e Eiropas centrālā banka, tāpat kā parlaments, atbalsta lielākas iespējas izmantot savienības metodi. Un e, līdz ar to ESM varētu kļūt par e, visavienības, vis Eiropas Savienības mehānismu atbilstošā laikā. Te pašā laikā ECB rosina izvēlēt, izvērtēt tos apstākļus, kas noved pie uh, ESM eh, e mehānisma eh, aktivizācijas un eh, Eiropas Savienības institūciju iesaistīšanās, lai gūtu labumu no visa Eiropas pieejas šim jautājumam. Runājot par bankas rezolūcijas mehānismiem, un ierobežojot izmaksas, eh, ko nozīmē, piemēram, starpbanku eh, grupas eh, sabrukums vai bankrots, ir nepieciešams rosināt un stimulēt sarunas, lai samazinātu izmaksas sabiedrībai kopumā. Tādēļ mēs atbalstām visaptverošu politikas mērķi eh, jaunajā Eiropas Savienības uh, sistēmā banku uh, eh, atveseļošanas uh, pasākumiem. Esmu pārliecināts, ka ir jāveido arī tādi pasākumi, kas nodrošinā to, lai nākotnē finanšu sektors, sektors pats nestu uh, tos loku, ko uzliek iespējamās jaunās krīzes. Kā daļa no Eh, šāda eh, atveseļošanas sistēmas varētu būt banku nodevas. Eh, taču tā pašā laikā šim te, šīm te banku nodevām būtu jābūt tikai kā papildinošam līdzeklim veselā instrumentu klāstā, kas varētu uh, varētu nodrošināt absorbenci sistemātis, sistemātiski vissvarīgākajām bankām. Un kā jūs zināt, finanšu stabilitātes uh, stabilitātes vadība šobrīd eh, īpaši pēta, kā un kurus instrumentus vislabāk būtu izmantot. Un šajā, nolēku, šajā sakarā tiek paredzēta Eiropas komisijai izstrādāt īpašus pasākumus un finansiālo palīdzību bankām. ECB e, jo prie, projām uzskata, ka mums ir jāstrādā pie izaicinājumiem, kas joprojām ir mūsu e, priekšā un jāizstrādā šī te sistēma. Un es gribētu teikt, izmantot šo, iz, e, šo te mm, izdevību, lai runātu par ārpus biržas instrumentiem, darbu ar atvasinātajiem vērtspapīriem, un tā tālāk. Un mēs apsveicam uh, Eh, to centrālo lomu, ko spēlē centrālā bankas, lai nodrošinātu uh, tirgu stabilitāti un efektivitāti. Centrālas bankas ir pierādījušas savu būtisko lomu finanšu krīzes laikā, un tādēļ mēs apsveicam to ieguldījumu, nodrošinot finanšu stabilitāti uh, un uh, tās atspoguļošanu jaunajā regulā. Tas nozīmē, ka centrālās bankas tiks adekvāti iesaistītas jaunajā Eiropas Savienības sistēmā par tirzniecības repozitāriem un sadarbosies ar uzraudzītājiem uh, pastāvīgajā riska novērtēšanas infrastruktūrā, tehnisko standartu noteikšanā un lēmumos attiecībā uz atzīš, eh, trešo valstu centrālo banku atzīšanu. Attiecībā uz eh, komisijas priekšlikumiem par kolēģijām ir noteikts, ka iespējams ir labāk veidot divpusējus kontaktus eh, starp eh, esmu un eh, šīm iestādēm. Jūsu priekšsēdētājs kundze man lūdzāt teikt arī dažus vārdus par vēl kādu svarīgu tēmu, par tās saucamajām eiro obligācijām. ECB neatbalsta tā saucamo eiro obligāciju ieviešanu, kā garantētu valdības eh, obligācijas došanu atbalstu, eh, atbilstošajos apstākļos. Mēs zinām, ka eh, mērķis ir atbalstīt eiro zonas obligāciju tirgu un piedāvāt mehānismu, lai atvieglotu vai atrisinātu valsts parādu krīzi bet ņemot vērā eh, šī tirgus atbalstīšana, galvenā priekšrocība būtu izmaksu samazināšanās, samazinot likviditātes prēmijas obligāciju tirgū. Un tas radīsies situācijā, ja, eh, piemēram, mēs sasniegsim tādus pašus rezultātus kā ASV eh, valsts kases obligācijas, kas attiecas uz eiro obligāciju ieviešanu. Īstermiņā tas varētu uh, Eh, izvairīties no tāda atvieglot spiedienu finanšu tirgu, taču galu galā tas tomēr atņems stimulu veidot eh, drošu fiskālo policiju, eh, politiku. Kas attiecas uz institucionālo uh, iekārtojumu, eh, tad šeit mēs domājam, ka ir jāizveido eh, tātad eh, vispārēja pārvaldība, ņemot vērā nosacījumus, kas ir noteikti Eiropas līgumos un stabilitātes un izmaugs, izaugsmas paktā, un tas ļaus varbūt Tas neļaus izvairīties no tā, ka investori atsevišķi izvēlēties katras valsts mm, reitingus attiecībā uz uh, investīcijām. Līdz ar to uh, eiro obligācijas varētu kļūt uh, par liederīgu instrumentu tikai tad, ja nacionālā kompetence jau būtu tādā federālā Eiropas Savienības līmenī. Bet mums ir jāvirzās priekšu, veidojot uh, uh, pāraudzības sistēmas un uh, vienotu pārvaldību. Mums ir jādara viss, lai uzlabotu uh, pārvaldību Eiropas Savienības līmenī, bet politikas veidošana joprojām paliek uh, dalību valstu līmenī. Paldies! Un es jums pateicos uh, par uzklausīšanu un esmu gatavs atbildēt jautājumiem. Paldies! Pāriem uzreiz pie jautājumiem. Un pirmais jautājums no Žanpola Gozēs tautas partijas eh, grupa. Merci, Paldies, priekšsādātājs kundze. Eh, prezident kungs, man ir īsts jautājums, bet varbūt sarežģīts eh, divās daļās. Pirmkārt, jūs jau runājāt par to, ko jūs uzskatāt par tiem pasākumiem, kas tiek veikti ekonomiskās pārvaldības jautājumos. Šis eiro stabilitātes pakts, varbūt, ka jūs varētu kaut ko papildināt, tas būtu ļoti interesanti. Un tehniskāks jautājums par uh, parādiem, investīciju parādiem dalību valstīm. Uh, jautājums, uh, kas iespējams jums ir uzdots, bet varbūt netik publiski, gribētu zināt, vai šie investīciju parādi ir jāņem vērā vai nē, aprēķinot līdzsvaru. Mēs no tautas pacīs puses esam pret šādu pieeju, bet es gribētu dzirdēt, kāda ir Eiropas centrālās bankas prezidenta pozīcija. Paldies! Merci beaucoup de, de votre question. Paldies par jūsu jautājumu, par diviem jautājumiem. Runājot par pārvaldību. Kā jau es norādīju, mēs eh, kādu laiku jau uzskatām, ka ir vēl tomēr daudz darāmā, lai izdarītu kādus konkrētus secinājumus no šīs krīzes, kā, ko sākās 2007. un turpinājās 2008. gadā. Un eh, kaut gan eh, ir notikuši, notikusi virzības priekšu attiecībā uz šo pierādījumu nastu un eh, nosacījumu nodrošina atbilstību vai izskaidro, kas tagad tiek uzlikts valstu valdībām attiecībā uz budžeta uzraudzīšanu. Tomēr šajā un arī citās jomās vēl ir daudz darāmā un uh, kā jau es to esmu vairāk kārt norādījis, uh, trialogs un tas, ka parlaments uh, liek savu uzsvaru šajos jautājumos, tas ir ārkārtīgi būtiski. Runājot par šiem parādiem, kas ir saistīti ar uh, valsts investīcijām, es droši vien nepārsteigšu jūs, sakot, ka mēs uzskatām, ka šie parādi ir normāli jāplūko jāieskaita šajā uzraudzības procesā un uh, investīt, investīt, ieguldītāji un uh, ieguldītāji. Viņiem tie ir jāņem vērā, un te mēs uh, nevaram izvairīties no šiem uh, parādiem. Tie parādi un kā tādi arī jāuzskata. Thank you very much. Uh, second... Paldies. Un Henkoku kungam vārds no SND. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Jūs runājāt par uh, procentu likmu palielināšanu arī attiecībā uz izēju materiālu tirgu, kas varētu attiecīgi atsaukties uz ekonomiku. Vai šī inflācija to rada Eh, reāls izmaksas, vai arī tam ir monetārs raksturs. Eh, jūs iepriekšējā eh, uzklausīšanā teicāt, ka naudas masa palielinās, ne, bet tas, kā monetārā politika var ietekmēt uh, uh, tirgus, bet varbūt, ka tas ir bezdarbs, kas uh, atgrieztā veidā uh, ietekmē algas un tāpat laikā uh, rada procesus, no kuriem mēs baidamies. Tā tad uh, eh, vai šī stingrākā monetārā politika ir paredzēta, lai cīnītos pret inflāciju, kurai nav monetāra izcelsme? lai uh, neradītu riskus, kas varētu vēl palielināt bezdarbu. Paldies par jūsu jautājumu. Kā jau es to izteicu sākuma piezīmēs, es uzskatu, ka nekas nav piebilstams tas, ko pārvaldnieki lēma šajā pēdējā sanāksmē, un mēs tiksimies nākošajā sanāksmē, un tad mēs attiecīgi pieņemsim savus lēmumus, bet man nekas nav piebilstams pie jau iepriekš teiktā un darītā. Ir jāsaprot, ka periodā, kad palielinās uh, inflācija ļoti būtiski, galvenā problēma, tāpat kā visām centrālajām bankām, ir izvairīties no sekundāriem efektiem. Tātad, kā finanšu iestādes, kuras nofiksē šo uh, cenu, tie ir uzņēmumi. Tātad tie, kas nosaka šo ārkārtīgi svarīgo cenu, ka viņi arī ir sociālie partneri, attiecīgi vedot uh, sarunas. Un mūsu uzdevums tāpat laikā ir nodrošināt pilsoņiem cenu stabilitāti, un cenu stabilitāte ir ārkārtīgi būtiska, es teikšu, visnabadzīgākajiem un apdalītākajiem mūsu sabiedrībā. Un tieši tāpēc ir ļoti stingri eh, jāuzstāv, lai šī situācija viņiem nemainītos. Un jau pagātnē ir eh, izpaudies, ka ir ļoti grūti eh, stabilšēt šo cenu stabilitāti un izvairīties no inflācijas, kas ir notikusi. 12 eiro pastāvēšanas gados ir uh, inflācija bijusi 1,90%, uh, tātad tū 2%. Mums ir jārīkojas tā, lai nebūtu šie sekundārie efekti pašreizējā periodā, kas ir uh, tāds uh, objektīvi ļoti prasīgs un grūts periods. Paldies! Thank you. Uh, now on... Paldies! Tagad uh, Alde grupas vārdā Silvija. Paldies, uh, priekšsēdētāji, kas esat mūsu vidū. Jāsaka, mani nedaudz pārsteidza Uh, šī jūs atbild par eiro obligācijām un kontroli. Es zinu, uh, kāda ir uh, situācija nostāja dažādās valstīs. Es zinu, ka ir jābūt uzmanīgiem. Mēs esam uh, situācijā, kad daudzas eiro valstis ir sarežģītā situācijā. Tāpat laikā es uh, ļoti respektēju Vācijas konstitucionālo tiesu. Vai eiro vajadzēja ieviest tad, kad būtu pilnīgi tāda politiska federācija. Protams, ka visam ir savi limiti, bet vai jūs neuzskatāt, ka respektējot visu labo gribu, tomēr nebija priekšnosacījuma tāda globāla instrumenta veidošanai. Un man jāatzīstas, ka es izsaku cieņu tiem, kas varbūt pirms 20 gadiem varbūt drosmīgi rīkojās un ne tik daudz ņēma vērā, kas ir iespējams. Paldies! Es ļoti labi saprotu, ka uh, ir uh, dažādi priekšlikumi šai jomā bijuši. Es varu paust tikai Eiropas centrālās bankas pozīciju un pašreizējos apstākļos raugoties uz uh, to, kas ir novērots uh, iepriekšējos periodos un ko krīze ir atklājusi ļoti uh, spēcīgi ne tikai Eiropā, bet visās attīstītajās valstīs. Visās attīstītajās valstīs ir tādas pašas problēmas kā mums, visiem ir ļoti smagas budžeta problēmas, un kā jūs zinat, Eirozona eh, tāda konsolidēta situācija, un kopumā tā ir labāka nekā, piemēram, ASV un arī Japānā, mums visā visumā šogad atbilstoši pašreizējām prognozēm ir igadējais deficīts Eirozonā finanš, publiskajā finanšu jomā, kas ir uz pusi mazāks nekā tas, kāds tas ir Japānā un ASV. Tātad tāda ir vispārēja rakstura problēma. Un tā nav eirozonas pašas, eh, tā teikt, eh, veidošanas problēma, bet tā ir vispārēja problēma, kā es teicu, attīstītajām valstīm. Eiropas centrālās bankas eh, pārvaldnieku nostāja ir tāda, ka vajadzētu virzīt valstis ar visiem iespējamiem līdzekļiem pareizajā virzienā, un viens no šiem veidiem, kam mēs piešķiram milzīgu uzmanību, un es domāju, ka te mēs esam viensprātis, tas ir pārvaldības stiprināšana arī attiecībā uz budžetu uzraudzību un uh, makroekonomiskas situācijas uzraudzību. Un šajos apstākļos ir skaidrs, ka Eiropas centrālā banka uzskata, ka investoru un uh, krāja iest, institūcija uzraudzība ir nepieciešama un tai vajadzētu virzīt uh, valstis un to valdības un parlamentus uh, tādas uh, saprātīgākas rīcības virzienā. Kā jau es teicu, es saprotu izteiktos ieteikumus, ko ir izteikuši viena un otra un arī jūs, bet tā nav mūsu pozīcija. Behalf... Paldies, un tagad ECR grupas vārdā Viki. Paldies, Trišē kungs, vēlējos jūs sveikt mūsu komitejā. Mūsu politiskajā grupā ir, eh, paredzē, ir pārstāvēts deviņas valstis, un eh, septiņas no tām īstenībā nav Eirozonas valstis. Bet kā uh, referente par budžeta pamatu ietvaru, es esmu iesniegus arī vairākus grozījumus runājot par uh, dažādām finanšu institūcijām, un mēs, protams, eh, veicam ļoti ciešu sadarbību. Tagad eh, runāšu par jautājumu, kas skar pilnīgi visas, proti bankas un bankas, kas eh, darbojas vairākās valstīs, tādā pārobežu režīmā. Mēs esam uh, pārsteigti par to, ka saskaņā ar eh, šo stabilitātes mehānismu nav pieprasīta augstāka likviditāte bankām. Krīzes laikā mēs visi apzinājāmies, ka ir ļoti liels atšķirības dalību valstīs runājot par bankrota likumdošanu, un tas patiešām radīja grūtības, jo eh, ir jāpadomā par mehānismiem, ar kur palīdzību cīnīties pret likviditātes krīzēm bankās. Tātad uh, vajadzētu padomāt varbūt par labāku pārobežu likumdošanu bankrota gadījumā. Tas ir izšķirīgi svarīgi, lai varētu parūpēties par to, lai tieši nodokļu maksātājiem vienmēr nevajadzētu nest vismagākos upurus. Paldies, vai jūs man piekristu? Paldies, paldies, Fordas kundze. Es jums varu pilnībā piekrist tajā ziņā ka gan Eiropas, gan globālā līmenī vajadzētu būt atbilstīgai eh, bankrutēšanas noteikumu koordinācijai runājot arī par eh, startautiskām institūcijām. Es domāju, tā ir viena no eh, galvenām mācībām, ko esam guvuši pēc traģiskajiem 2008. gada septembra vidus notikumiem. Protams, tas ir jādara nevien Eiropas līmenī, bet arī globālā līmenī runājot par uh, Finanšu stabilitātes padomi un e, Bāzeles ko komiteja. Jūs uh, esat veikusi ļoti pareizes novērojumus, jāņem vērā, ka mums ir integrēts uh, starptautisks finansējums, uh, ir daudzas bankas, kas darbojas vairākās valstīs vienlaicīgi. Tieši tādēļ sistēmiskā stabilitāte ir tik būtiska. Uh, Un mums patiešām ir jāpanāk progress šajā jomā. Tas nebūs vienkārši, bet Eiropas centrālā banka jūs šajā jomā atbalsta ar visām četrām, un, protams, mēs uzskatām, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ja mēs nākotnē vēlamies izvairīties no uh, jaunām grūtībām. Tad, kad Eh, bankrotē Lehman Brothers Amerikā, mēs ļoti labi varējām novērot sistēmas trūkumus, jo, eh, piemēram, likumdošana ASV ļoti spēcīgi atšķiras no likumdošanas eh, Amerikā. Nu, salīdziniet kaut vai situāciju Ņujorkā un Londonā. Tieši tādēļ ir nepieciešama tāda globāla pārvaldība. Paldies! Thank you very much. Now, on behalf of the Greens, Philippe. Paldies, tagad Filips. Euh, Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atgriezties pie tā, ko jūs teicāt par Eiropas Savienības uh, uh, pamatiem. Kā jūs teicāt, uh, ir uh, šī budžeta deficīta situācija un šis uh, budžeta deficīts uz pusi mazāks kā Japānā. Vai tā gal galā ir laba uh, situācija? Vai tā ir līdzsvarota? Jūs uzsvērāt, ka mūsu ekonomiskās Eiropas pārvaldības. Uh, kontekstā ir nekonkrētspējīgās valsts jāvirz uz priekšu, tā tad, lai šīs valsts varētu kļūt par eksportētāju valstīm. Bet kā to varētu panākt? Tā tad ir jāsaprot, ka jūs šeit uh, gribat Eiropu, kura būtu tirzniecības ziņā eksportēta uz āru. Uh, raugoties arī uz makroekonomisko situāciju Eirozonā, Tāpat arī Skandināvijā, uh, kur ir arī Deutschmark tiek izmantot Vācijā, tur ir uh, cita monetārā uh, situācija. Ko jūs ieteiktu, lai būtu tāda labāka politiskā pilotāža, ņemot vērā dažādās situācijas, kādas ir bijušas gan Grieķijā, Vācijā un citās valstīs? Paldies, runājot par pirmo jautājumu. Tā ir ne tikai Eiropas centrālās bankas pozīcija, bet šķiet arī visu valdību pozīcija, ka, un īpaši Eiropas parlamenta pozīcija, ka jāstiprina Eiropas konkurētspēja un jāļauj uh, Eiropai kļūt spēcīgākai, nodrošināt labāku izaugsmi, nodrošināt vairāk darba vietu, nodrošināt uh, labāku dzīves līmeni un, attiecīgi, būt labākā situācijā un līdzsvarotā situācijā. Es uzskatu, ka konkurētspējas pieaugums, uzlabošanās ir dod mums papildus manevrēšanas iespējas, radot darba vietas un uzlabojot dzīves līmeni Eiropas iedzīvotājiem. Un tas, protams, ir ļoti būtiski, jo mums ir bezdarba līmenis, kas nav pieņemams. Un mums ir jārod šīs papildus elastības uh, Eh, iespējas, kā es teicu. Jā, veicina konkurētspēju, jārada attiecīgi darba vietas, eh, bet tas, protams, vēl ir ļoti tāls mērķis. Ņemot vērā to jāatzīst, ka jā, zināms līdzsvars ir, un es gribu izteikt tādu hipotēzi, ka Eiropieši Eiropas Savienībā un Eirozonā, es domāju, saglabās šo līdzsvaru, jo tāda ir bijusi šī nostāja jau kopš otrā pasaules kara. Mēs Eh, kolektīvi kopā neesam tādā nesaskaņā, un mēs esam tuvu līdzsvaram, praktiski tādam pastāvīgam līdzsvaram. Varētu uzskatīt, ka tādā strateģiskā ilgtermiņa skatījumā Eiropas demogrāfiskā situācija ir tāda, ka uh, tekošo maksājumu deficīts uh, dažkārt ir uh, varbūt pieņemamāks un labāks nekā pretēji situācija. Mēs redzam attīstītajās valstīs, arī ir ārējais deficīts, praktiski eh, permanents un. Mēs eh, attiecīgi esam arī veidojuši pensiju sistēmas šīs piramīdas eh, veidā. Runājot par otro jautājumu, gribu atbildēt pavisam īsi. Eirozonā mēs esam zonā, kur mortālā, monetārā politika ir tāds zināms pamats. Un man ir prieks, ka es jūs priekšā varu atgādināt, ka 12 gadu laikā mēs Eiropas iedzīvotājiem esam devuši cenu stabilitāti, ko viņi ir vēlējušies un kas ir bijis atbilstoši tam, kas ir uh, novērots uh, vairumā valstu. Tātad mazāk kā 2%, tuvu šiem 2% ir bijusi inflācija. Protams, ka uh, tas ir zināms pamats un uh, var gadīties situācijas, kad citi politiski ekonomiskie instrumenti, kas ir valstu valdību rokās, ir jāizmanto tikpat aktīvi. Protams, ņemot vērā, kāda ir uh, politiskā uh, budžeta politika, Tātad ir instrumenti, kas var uh, tikt izmantoti uh, konkrētā ekonomiskā situācijā, kaut kādi stimuli, tāpat arī pasākumi, varbūt tādas uh, piesardzīgas rīcības uh, pasākumi, jo uh, krīzes situācijā arī šie piesardzības pasākumi var spēlēt lielu lomu, varbūt ne tik daudz attiecībā uz pagātni, bet noteikti uz nākotni. Paldies! Migels Portašs ir pieteicies no Govēja politiskās grupas. Jurgen, jūs arī labi. Jā, tankašēn. Paldies. Paldies, ka esat ieradies pie mums, lai apmainītos ar viedokļiem. Uh, Trišē, kungs, jūs vienmēr runājat par valsts finansējumu uzticamību, protams, tas ir no svara, un jau Eh, vienā no citām sarunu kārtām mēs runājam par parādiem un jāņem vērā, kāda ir šo augsto parādu iemesli. Tas īstenībā ir finanšu un banku krīzes sekas līdz ar to. Eh, šīs valsts finansējums vienmēr cīnās ar tādu uzticamības trūkumu. Tas ir eh, tieši šis jūs minētais morālais kaitējums. Protams, pret to ir e, jācīnās daudz atklātāk un pārliecinošāk, un e, valsts e, īstenībā darbojās kā tāds banku partners, varētu labāk cīnīties pret krīzi. Un man tagad ir otrs jautājums, vai varbūt tāda otrā piezīme runājot par eiro obligācijām. Es ļoti labi varu saprast jūsu nostādnes, bet uh,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 E, parādos nokļuvušajām valstīm mēs nevarētu labāk palīdzēt ar eiro obligāciju palīdzību atmaksāt parādus, piemēram, Spānija, Portugāla, līdz ar to varētu atmaksāt savus parādus ar zemākām procentu likmēm. Un es domāju, tas sniegtu šīm valstīm daudz palīdzīgāku roku nekā pašreiz izmantotās metodas. Jūs pieminējāt arī Japānu, un mums ir jāparaugās, kā tas vēl ilgākā termiņā ietekmēs finanšu tirgus, jo tas arī varētu noteikti uh, padzīt uz augšu augšu šos eh, procentu likmi rādītājus. Paldies! Thank you very much indeed. Paldies! Klūtes kungs par jūsu uzdotajiem jautājumiem. Es noteikti varu atbalsot to, ko jūs teicāt, proti runājot par finanšu sektoru. Fragility. Finanšu sektors pierādīja, cik eh, ļoti vārīga ir šī situācija tirgos un ka tā tas ilgi nevar turpināties visām valstīm tika pieprasīts eh, valstu eh, finansējums, eh, bija jāmobilizē, valstīm vajadzēja mobilizēties, lai varētu izvairīties no smagākās krīzes, ko esam piedzīvojuši kopš Pirmā pasaules kara, nevis kopš Otrā pasaules kara. Tas ir skaidrāks par skaidru. Un, protams, mums noteikti ir jā jāmācās no visa, no tās pieredzes, ko esam ieguvuši, ņemot vērā krīzi. Bet, protams, salīdzinot situāciju atsevišķās valstīs, situācija nav homogēna. Ir valstis, kurās ir konkrētas problēmas, varbūt tieši tikai un vienīgi banku sektora dēļ, bet ir arī valstis, kuru piekoptā fiskālā politika bija neatbilstoša tieši tādēļ tās nokļuva problēmās. Un mums ir jāidentificē šis atšķirīgais problēma raksturs. Es uzskatu, ka mēs jau daram nepieciešamo, lai varētu palīdzēt uh, valstīm neatkarīgi no tā, kādēļ šīs uh, valsts ir nokļuvušas parādos un grūtā situācijā. Protams, jārunā gan par banku sistēmu, gan par fiskālo dimensiju. Thank you bet mēs katrā ziņā izvairījāmies no briesmīgām katastrofām, kas varēja, varēja rasties, jo valstu. Valstu paraksti bija uzticami, un ja tie nebūtu bijuši uzticami krīzes laikos, tad mēs noteikti nevarētu izvairīties no vēl ļaunākām krīzes izpausmēm. Protams, mums Ir jāņem vērā šī ļoti vērtīgā pieredze, ko esam guvuši krīzes laikā, un ir jābūt eh, šim valstu parakstam. Es runāju nevien par uh, Eiropu, bet arī par pārējām pasaules daļām, proti šim valsts parakstam ir jābūt uzticamam, lai varētu cīnīties pret uh, eh, iespējamam grūtībām. Tālāk jūs piezīme par eiro obligācijām. Uh, Es jau iepriekš izskaidroju, kādēļ tieši mēs eiro obligācijas šobrīd neuzskatām par pašu labāko metodi. Es, protams, saprotu, kāda ir jūsu argumentācija. Un mēs īstenībā nesam pilnīgi pārliecināti par uh, visu šo argumentu vērtīgumu, vai tie ir patiešām atbilstoši. Paldies! Tagad atpakaļ uh, došu vārdu ETP grupas pārstāvjiem. Burkhards Balts, lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētais kundze. Man trišē kungam ir divi jautājumi. Pirmais par Japānu un uh, intervences. Uh, ārvalstu valūtu tirgos it kā esot m, samazinājušas jenas kursu, bet tajā pašā laikā visi ir norūpējušies par to, kā spēcināt Japānas ekonomiku, bet pagājuši, gadi, pagājuši nedēļ jau tika šajos tirgos inicēts ļoti liels summas, lai varētu izvairīties no visas sistēmas sabrukuma. Vai jums šķiet, ka šī krīze Japānā tagad varētu atkal izdarīt spiedienu uz visu sistēmu? Un otrā Pirmām kārtām, vai jūs uzskatāt, ka šī nelielā atkopšanās pēc krīzes eh, atkal tomēr tiks nelabvēlīgi ietekmēt, ņemot vērā notikums Japānā. Vēl viens jautājums. Priekšsēdētāji kungs, jūsu pilnvar laiks, diemžēl, šī gada oktobrī būs beidzies un. Ņemot vērā tās problēmas, ar ko jums jācīnās, es vēlējos pavaicāt, Kādas ir jūsu prioritātes, kam esat gatavs sakot pēdējo mēnešu laikā savā pilnvaru laikā, un ko jūs darīsiet, lai jūsu sekotāji varētu pārņemt nevien vadības grožus tādā labā sistēmā, kā tā ir neapšaubām ir, bet lai parūpētos, ka šī sistēma ir gatava pārzīmot, ņemot vērā bargo ziemu, kas drīz vien tuvosies. Paldies! Paldies! Paldies! Uh. First of all, on... Pirmām kārtām par Japānu. Pagājušā nedēļā valdīja vienprātība eh, starp eh, Centrālo bankas pārvaldību un starp eh, filiāliem un G7, ka mums ir jāpauž savus paziņojumus mm, par uh, galvenajām valūtām un to kursiem. Par peldošiem valūtas kursiem mēs uzskatām, ka tas bija labākais signāls, ko mēs varējām raidīt, ņemot vērā valdošos apstākļus. Es tagad uh, neiedziļināšos uh, apspriežot to, uh, kāds, kādu ietekmi tas atstāja uz Japānu. Mēs ļoti uzmanīgi, protams, sekojam tam, kas notiek valstī, skatāmies, kā attīstās viņu ekonomika un analizējam arī to, kā tas potenciāli varētu ietekmēt Japānas galvenās partnervalstis. Mums ir ļoti rūpīgi jāraugās. Ja kurā jomā situācija mainīsies. Protams, šī cilvēciskā traģēdija ir šausminoša. Pēc uh, šādas traģēdijas pirmām kārtām samazinās visas finansiālā sektora uh, aktivitātes un pēc uh, kāda laiciņa uh, Um, viņi mēģina mazināt, uh, mīkstināt šo ietekmi, un pēc tam aktivitātes pamazām, pamazām atkal tiek uzsāktas, un ekonomika sāk atkopties. Un ir ļoti grūti tagad uh, tā ļoti skaudri vērtēt valsts profilu, bet mēs uh, sekojam tam, kas notiek Japānā, protams, runājot arī par kodolu reaktoru, un tas ir jautājums, kas skar nevienu valsti atsevišķi, bet arī visu pasauli kopumā. Un tas, eh, protams, eh, tā, protams, tiek uzlūkot par lielu problēmu visā pasaulē. Par otru jautājumu. Man jau uh, vairākas reizes ir vaicājuši, vai šie laiki ir īpaši grūti, vai mums ir pārāk daudz izaicinājumu, bet īstenībā izaicinājumi mūsu darbā ir bijuši vienmēr. Mēs runājām par uh, šo burbuļu plīšanu, par 11. septembri, par krīzi, un man vajadzēja pieņemt ļoti sarežģītus, nepopulārus lēmumus tālāk svārstības uh, pirma, preču tirgos, izēvielu tirgos, un uh, jā, 7. 8. gads tie bija ļoti grūti laiki laiki, ko mēs tad piedzīvojām, un es darīšu savu darbu, sadarbojoties ar visiem kolēģiem, un jūs jau zināt, ka visus lēmumus pieņem vai nu izpildu padome, vai arī e, pārvaldības padomas locekļi. Mēs esam 23 cilvēki, kas darbojas šajā pārvaldības padomē, un kopīgi ar savu komandu mēs, protams, cenšamies e, pēc iespējas labāk e, pildīt savus uzdevumus, uzņemties savu atbildību un, protams, e, arī visām Eiropas institūcijām nāks piedzīvot grūtus laikus. Jūs man lūdzāt e, koncentrēties uz vienu jautājumu, un Ja mēs varētu uzlabot sistēmu kopumā, kā jūs eh, par to jau diskutējat 27. Eiropas Savienības dalību valstīs to valdībās, tad tas patiešām nāktu par labu mums visiem un eh, arī nozīmētu tāds vērtīgs iegumums nākotnē. Paldies! Edvards SND grupas vārdā lūdzu. Very short. Ļoti lakonisks jautājums. Trišēkungs. Vai jūsu institūcija ir gandarīta par to, kā Eiropas Savienības valdības cīnās ar maksāt nespējamām bankām, piemēram, eh, Angļu īru bankas gadījumā? Vai jums ir kaut kāda ieteikuma nākotnē, ko valdības varētu darīt, lai šo eh, situāciju pieveiktu labāk? Paldies. Eh, Trišēkungs atbild, jā, runājot par nākotni vai tādu vidusposmu. Mēs pie tā jau esam strādājuši, mēs pie tā strādājam globālā līmenī, eh, runājot par finanšu stabilitātes mehānismu, mums noteikti ir eh, jākoordinē dažādas koncepcijas, kas būs pietiekami efektīvas eh, globālā līmenī abās Atlantijas okeāna pusēs un uh, Runājot par uh, tiešo atbildību, kas ir jāuzņems īrijas valdībai, uh, runājot par saistībām pret uh, Startautisko valūtas fondu, komisiju, Eiropas centrālo banku. Es to īsti nevēlos tagad komentēt. Paldies. Paldies. Alde grupas vārdā ar Ramons lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze. Trišē kungs. Spānijai joprojām valda ekonomiskā krīze. 2011. gada pirmajos eh, divos mēnešos eh, ekonomika nav atkopusies un joprojām pieaug bezdarba rādītāji, neskatoties pat uz to, ka Spānijas valdība pagājušā gadā eh, īstenoja vairākas reformas. Pirmām kārtām vēlējos pavaicāt, vai Eirozonā joprojām pastāv milzīgs diverģences risks. Otrajā Otrais jautājums. Ja ECB palielinās procentu likmes nākamo mēnešu laikā, kā tas ietekmēs Spānijas ekonomiku? Un visbeidzot, mums ir nepieciešams finansējums apmēram 21 miljārdu eiro apmērā. Vai ECB ir domājis par to, kā palīdzēt vairākiem Spāņu reģioniem, ja tas būs nepieciešams? Paldies! Paldies, paldies par jūsu jautājumiem! Pirmām kārtām. Pirmā piezīme. Man ļoti bieži vaicā, ka kā jūs varat darboties ECB pārvaldības padomē, runājot par uh, Vāciju un citām valstīm, un mēs šeit runājam arī par vienotas valūtas zonu. Un jāņem vērā, ka I, I had exactly the reverse. Kad uh, šī situācija, piemēram, nav tāda visai glaimojoša valstī, un uh, Vācijā, nu, situācija ir visai laba. Tur ir tāda viendabīga situācija, bet uh, Spānijā tur uh, viss nav nemaz tik glaimojoši. With... Immense economy of the dimension of. Jums ir jāsaprot, ka tur, piemēram, 300 miljonu cilvēku, 331 miljonus cilvēku, un ir vairākas valstis, kuru, kurā situācijas ir ļoti, ļoti atšķirīgas. Vācija un Spānija īstenībā ir vairāk vai mazāk nostādāms katra savā svaru kausā, ja mēs runājam par ekonomiskās krīzes apstākļiem un līdzīgas uh, attiecības mēs varam redzēt arī uh, otrā pusē Atlantijas okeānam. Un es vēlējos pateikt, ka mēs uh, piedzīvojam tādus uh, visai stabilus ekonomiskos laikus, un esmu ļoti priecīgs, ka Vācija varēja atgūt zaudēto konkurētspēju un tagad uh, piedzīvo ekonomisko izaugsmi. Uh, Protams, tas nāk par labu arī Spānijai, un tad, kad Spānijas ekonomiskā izaugsme bija ļoti pārliecinoša, protams, tas nāca par labu visai Eirozonai kopumā. Bet es uzskatu, ka Spānijā ir tikuši pieņemti vairāki ļoti labi lēmumi, lai ekonomiskā situācija varētu atveseļoties un. Protams, eh, mēs nevaram pateikt, ka Spānijā viss tagad ir ļoti skaisti un rožaini, bet eh, visā visumā noteikti mēs runājam par došanos pareizajā virzienā. Runājot par monetāro politiku, īstenībā nevar šeit neko piemetināt. Eh, es jau visu pateicu šī mēneša sākumā. Un atkārtojoties, varu teikt, ka mums ir jāgarantē cenu stabilitāte visā Eirozonā. 1,97% eirozonā eh, tas ir inflācijas līmenis un tieši tādēļ mums ir eh, jādarbojas rezultatīvi, jo pilsoņi no mums pieprasa tieši rezultātus nevien līguma saistību dēļ, bet arī tādēļ, ka Eh, mūsu lēmumi ietekmē pilnīgi jebkuru Eiropas Savienības pilsoni, it sevišķi visvārīgākās sabiedrības grupas, eh, kas nedzīvo tik labklājīgi. Tieši tādēļ ir jāgarantē cenu stabilitāte, un jums nebūs, nek tas nebūs nekāds noslēpums, ka procentu likmes visā Eiropā ir balstītas, eh, tas ir tāds kā papildinājums, Uh, esošiem valūtu kursiem un ir uh, piesaistīts arī risku prēmijām. Tātad jūs varat prognozēt inflāciju un ja jums šķiet, ka inflācija varētu paaugstināties, jums ir jādomā arī par uh, tirgu valdošo procentu līkņu pieskaņošanu šiem inflācijas rādītājiem. Un šajos apstākļos, protams, mēs no tā vēlētos izvairīties. Tieši tādēļ mums ir jāturp turpina uh, prognozēt uh, inflācijas rādītāju nākotnē. Es nevaru jums tagad uh, neko teikt par uh, kaut kādu vietējo iestāžu vai, vai uh, institūciju glābšanu ar mūsu finansējumu palīdzību Spānijā. Mēs neko tādu nesam paredzējuši. Mēs neesam gatavi iesaistīties šādās aktivitātēs. Paldies! Paldies, tagad ECR grupas vārdā jautājums. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vai, ja Eiropadoma, Eiropadoma ir apstiprinājusi lēmumu pagājušā nedēļā, un Eirozonas glābšanas fonds varēs iejaukties uh, pam, primārajos tirgos. Šis nolīgums nedod iespēju iegādāties obligācijas sekundārajā tirgu. Uh, tas ir iznājums, ko ECB atbalstīja. Vēl viens uh, instruments, kas iztrūkst, ir iespēja a, uh, paplašināt preemptīvos a, uh, īstermiņa a, uh, aizdevums tām valstīm, kurām trūkst likviditātes. Priekšsādātāja kungs, kā jūs domājat? Eirozonas glābšanas fonda ietveros, kāda varētu būt šī sākotnējā vienošanās? Paldies par jūsu jautājumu. Kā jūs atceraties, ECB Uh, valdes uh, nostāja bija tāda, ka uh, šis fonds esošais un arī turpmākais ir jāuzlabo gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi. Runājot par kvantitatīviem rādītājiem, tas, kas ir izlemts, izpilda both for the uh, stabilization. Tātad tas ir bijis atbilstoši uh, tam, kas ir nepieciešams stabilizācijas fondam un citiem. Šie 500 miljo, miljoni, mūsuprāt, ir uh, tāda pamatota summa, un es nešaubos to apgalvot. Runājot par elastību, ir elastības elementi, kas ir tikuši ieviesti, iestrādāti šajā galvenajā lēmumā, un ir arī vēl citi elastības instrumenti, it īpaši šī intervence sekundārajā tirgū, kas pašreiz nenotiek un kas neatbilst tam, ko mēs sākotnēji rekomendējām. Un šeit es arī likšu punktu šai uh, atbildēji. E Paldies tagad uh, Tautas partijas vārdā, uh, Jose Manuel. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es atvainojos, ka e, nokavēja sēdes sākumu, lidmašīna kavējās, tā nebija mana vaina. Runājot par šo pastāvīgo e, glābšanas mehānismu, G20 e, sanāksmē novembrī tika pastiprināts, ka privāta iestādēm arī būs daļēji jāsēdz izmaksas šiem dažādiem banku glābšanas pasākumiem. ECB pārstāvi teica, ka tas uh, radīs milzīgas svārstības tirgu un ka procentu likmes palielināsies. Mēnesi vēlāk tika teikts, ka tas tiks uzsāks 2013. gadā, individuāli izvērtējot katru gadījumu, sekojot starptautiskā valūtas fonda vadlīnijām. Vienīgā valsts, kur es zinu, kur šādi pasākumi tika veiktā, ir Argentīna 2004. gadā, un rezultāti joprojām tiek pretrunīgi vērtēti. Vai jūs domājat, ka būtu labāk salīdzinot ar to, ko Merkels kundze ir teikusi, kāds ir bijis viņas paziņojums, kā būtu, ja šīs privātās institūcijas, privātās finanšu institūcijas arī piedalītos šajos glābšanas fondos. Paldies! Man šķiet, ka ir teksts, ko ir apstiprinājušas visas attiecīgās valdības, kas tika publicēts 28. novembrī pagājušajā gadā, un Tur ļoti skaidri ir norādīts, ka Eiropa pieturēsies pie globālajiem nosacījumiem, tātad starptautiskā manūtas fonda uh, nosacījumiem, vadlīnijām šajā konkrētajā jautājumā, un pie tā es arī palieku. Un tas ir vēlreiz apstiprināts. To apstiprināja uh, valstu un valdību vadītāji nesenajā sanāksmē. Uh, viņi pat uh, publicēja pielikumu savam paziņojumam, un šī vienošanās es uzskatu, ka pēc definīcijas tā pauž Eiropas pozīciju. Un tā, manuprāt, ir ļoti svarīga. Es uzskatu, ka tas bija ļoti noderīgs situācijas skaidrojums, jo tas skaidri norāda, ka uh, Eiropā ir tādi paši noteikumi kā citur pasaulē, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Raugoties uz šiem valstu parakstiem, valstu uzticamību globālā līmenī. Paldies! SND grupas vārdā Liems. Oui, monsieur le président, les banques. Paldies! Amerikas centrālā banka un uh, apvienotās karalists centrālā banka ir ļoti labi, tā teikt, aprīkotas, lai pārziemot, kā jūs teicāt, jo viņiem ir iespēja monetizēt savu valsts deficītu. Uh, ECB uh, statūti to neaizliedz, bet Pirms dažām nedēļām ECB pārstāja uzpirkt Grieķijas suverēnos parādus un procentu likme palielinājās uzlicis uzreiz 15% aizņēmumiem. Vai pastāv šeit cēloņa un seku sakarība, vai arī makroekonomiskā situācija Grieķijā bija tik uh, smaga, ka vajadzēja uh, uz brīdi uh, mainīt šo parādu restruktūrizāciju Grieķijā. Paldies! Kā jūs zinat, mums uh, ir ECB doktrīna, kas nosaka, ka mēs pēc iespējas stingrāk nodalam pasākumus, kas ir monetārās politikas pasākumi, tātad standarta uh, pasākums saistībā ar procentu likmi, un uh, kas ir uh, nofiksēti, lai nodrošinātu sta cenu stabilitāti vidējā laika termiņā, atbilstoši līgumam un atbilstoši tam, ko vēlas pilsoņi, un tālāk ir tā teiktie nestandarta pasākumi, kas ir veikti kopš tā brīža, kad krīze pārņēma vairākus tirgus un kad tirgi sāka ciest no tādām ļoti anormālām parādībām. Un šo nestandarta pasākumu starpā ir arī likviditātes nodrošināšana, tātad full allotment, pēc fiksētas cenas, tātad likviditātes nodrošināšana un ir notikusi banku refinansēšana uz sešiem mēnešiem, uz gadu, bet šī darbība ir pārtraukta, notika arī intervences uh, Um, obligāciju tirgos, un mums bija arī SMP programmas uh, tā sauktās, kas tika individuāli izstrādātas, un visi šie nestandarta pasākumi visos gadījumos ir paredzēti, lai mēs varētu labāk izvērst, realizēt savu monetāro politiku. Mēs esam apstākļos, kas joprojām saglabājas sarežģīti, Eh, tirgu darbības jomā, un tieši tāpēc mēs, kā jau es teicu, eh, savos ievadu vārdos, tieši tāpēc mēs esam uz nākošo trimestri saglabājuši šos nestandarta pasākums, nodrošinot likviditāti trīs mēnešu periodam, tātad pēc šī full allotment principa, un tādā pašā veidā mēs arī veicam pārējos pasākums. Tas viss ir paredzēts, lai mēs varētu pēc eh, iespējas atbilstoši pašreizējiem apstākļiem varētu nodrošināt eh, monetārās politikas eh, īstenošanu. Paldies! Tālāk pie tautas partijas un Kratas kundze lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es vēlējos runāt par eiro obligācijām, taču šeit jau Trišēkungs ļoti skaidru atbildi ir devis, un viņš arī pastāstīja par atbalsta pasākumiem valstu obligācijām atklātajā tirgū. Taču pastāstiet varbūt par eiro nolīgumu. Vai jūs uzskatāt, ka pašreizējie pasākumi dos ko liederīgi ekonomiskās pārvaldības pakotnē, kas, es ceru, beigsies ar vienošanos drīz un e, runājam, runājot par procentu likmi pieaugumu. Ir pētījumi, e, kas apgalvo, ka tas kavēs um, ekonomikas atvesļošanos Eiropā. Paldies par pirmo punktu runājot. Jā, tas ir darbs, kurš turpinās, un kā es jau minēju, tad man šķiet, ka mēs esam pavirzījušies uz priekšu, īpaši attiecībā uz pārvaldības kvalitāti. Uh, runāt par 27 dalībvalstīm un 17, un tas viss uh, tā tad darbojas, un parlaments ir aktīvi iesaistīts visā šajā procesā un diskusijās par pārvaldību. Un es gribētu teikt, ka drīzāk pat atkārtot, ka mēs lielā mērā paļaujamies uz jūsu darbu un jūsu ietekmi un sadarbošanos ar citām Eiropas eh, Savienības institūcijām, lai virzītos priekš par otro punktu. Es tikai vēlējos atkārtot, ka mēs paši esam tie, kam jānodrošina finanšu stabilitāte, mūsu pār par 300 miljoniem pilsoņu. Mēs to esam spējuši nodrošināt pagātnē un esmu pārliecināts, ka varēsim nodrošināt arī nākotnē. Jebkurā gadījumā tas ir priekšnoteikums ilgspējīgai attīstībai īsā un vidējā termiņā, un ja mēs nevarēsim nodrošināt šo cenu stabilitāti, tad mēs redzēsim, ka uh, visa šī eirozonas eh, telpa kļūs vājāka un paaugstināsies. Eh, tātad uzticamība tai palielināsies eh, inflācija. Tātad, ja mēs nodrošināsim cēnu stabilitāti, ar to mēs neapdraudam izaugsmi un darbvietu radīšanu. Mēs drīzāk izpildām vienu no nosacījumiem, kas garantē ilgspējīgu attīstību. Paldies! Tālāk pie sociālas un demokrātu grupas lūdzu. Trešē kungs uz šo brīdi Mm, runājot, ir valstis, kas apdraud eiro stabilitāti. Un dara visu, lai neizmantotu pagaidu palīdzības fondu. Nu, kā mainīt situāciju, lai radītu tādu pastāvīgu stabilitātes mehānismu un izveidot tādu mehānismu, kad valstis, kas ir krīzes situācijā un kurām ir jāizmanto šis fonds, uh, bet no otras puses tās neapdraud varbūt eh, sava ļoti mazā ekonomikas apmēra dēļ, ehm, neapdraud eiro stabilitāti. Vai viņām ir tiesības šādu fondu līdzekļu saņemt pat, jo viņi ir maksājuši šajā fondā, jā. Šis ir lēmums, kuru pieņēma attiecīgie atbilstošie lēmumu pieņēmēji, ne mēs. Tātad mēs neesam daļa no, šī, no šiem lēmējiem. Uh, Tālāk, visa Eiropa pamatojas uz ideju par to, ka visas valstis ir vienlīdzīgas un pret tām ir attieksme vienlīdzīga neatkarīgi no to izmēriem. Un tas attiec uz jebkā, jebkuriem pārvaldības noteikumiem, nav tā tad nekādas atšķirības starp lielām un mazām un pat ļoti mazām valstīm. Un man liekas, tieši tas ir ļoti būtiski. Starp citu, mēs vērojam ka jūs varat būt ļoti maza valsts un tā pašā laikā būt redzama un varat radīt arī problēmas, varbūt ne pašam eiro, bet finanšu stabilitātei eirozonā kopumā. Tāpēc es ļoti skaidri gribētu, lai tiktu atšķirta eiro stabilitāte un tās apdraudēšana, kas ir valūta, uh, kas sevi ir apliecinājuši, apliecinājusi jau 12 gadu garumā, nodrošināt cenu stabilitāti daudz labāku, kāda tika novēroti ar jebkuru citu valūtu iepriekšējo 50 gadu laikā. Un eiro uh, zona kā tāda, kā konsolidēta joma, ja mēs runājam par valsts eh, parādiem un tekošā konta deficītu, eh, tad šie rezultāti ir daudz labāki nekā mēs vērojam eh, to citās attīstītajās ekonomikās. Tādēļ es gribētu apgalvot, ka finanšu stabilitātei Eirozonā kā tādā šeit da, valstis, pat ja tās ir ļoti mazas, var to ietekmēt. Bet jebkurā gadījumā noteikums ir noteikums. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai visas valstis, pret visām valstīm būtu vienāda, eh, pret visām valstīm būtu vienādīs attieksme. Attiecībā uz likumu ievērošanu. Paldies, Astrid, Tautas partijas grupas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, prezidenta kungs. Es gribētu jums atgādināt jūsu nostāju par uh, nodokļu ieviešanu finanšu transakcijām Eiropas uh, Savienības līmenī. Uh, bet uh, mēs šeit uh, nebalsojām par atbalstu šiem pasākumiem, jo ir nepieciešams ietekmes izvērtējums. Es uh, gribētu, lai mēs Uh, pārējām no šīm principiālām diskusijām vairāk pie satura. Ko konkrēti nozīmotu šāda nodokļa ieviešana uh, tikai Eiropas līmenī vai tikai Eirogrupas līmenī? Vai uh, finanšu tirgi darbojas tādā veidā, ka uh, pat uh, šis nodoklis uh, ļoti mazs, it kā palielinājums varētu palielināt uzņēmumu pārvietošanos uz ārzemēm? un kā tas ietekmētu Eiropas Savienības konkurētspēju, un vai jūs varētu ierosināt kādu citu metodi, kā banku un finanšu sistēma varētu līdzdarboties šai solidaritātes sistēmā, kas tiek prasīta. Jūs savā runā pozitīvi vērtējāt faktu, ka komisija, komisija apsver iespēju Uh, iekasēt Banklevijas banku nodokļus. Uh, šobrīd jau pastāv diezgan daudz un dažādi banku nodokļi dažādās dalību valstīs, bet uz kāda pamata jūs uh, ierosinat ieviest šo jauno Bankleviju, šo jauno banku nodokli, ko komisija pat laban apsver? Jūs īsti skaidri neatbildējāt uz Kracas kundzes jautājumu uz Eiropaktu, kas tika apstiprināts 11. martā pēc Francijas un Vācijas iniciatīvas, lai varētu pātrināt ekonomiskās reformas. Gribu norādīt, ka šeit pat 15. martā Eirogrupas priekšnādātājs Žankluds Junkers teica, ka tas nedotu nekādu papildus pievienoto vērtību un kā jūs vērtējat eh, šo paktu, eh, priekšsēdētāja kungs, vai jūs domājat, ka tas ir liels troksnis bez jebkādas jēgas, vai arī tā ir vienkārši tāda kā pārbīdīšanās, pārkārtošanās politiķu vidū, kas visi grib būt pirmajā ložā. Kāds ir jūsu viedoklis? Vai jūs nedomājat, ka būtu jāvērš galvenā uzmanība uz ekonomisko politiku? Vai tā mums gal galā neliks novirzīties no šī galvenā mērķa? Mēs arī piekrītam, ka šis uh, spek, kā to šobrīd sauc, ka tai vajadzētu būt kā prioritātei. Uh, Katrā gadījumā jūs varētu balstīties uz mums, ka mēs atbalstītu jūs ejot šajā virzienā. Ja es jūs pareizi sapratu, saka Lulings kundze. Paldies. Astrid, I'd like to point out you... Paldies, Astrid. Es vēlētos norādīt, ka jūs runājat 3 eh, minūtes un 40 sekundes. Eh, Trišē, kungs, lūdzu. Pateicos, priekšādātājs kundze, centīšos atbildēt ātri par eh, šo finanšu transakciju nodokli. Es eh, apstiprinu, ka eh, mūsu pozīcija ir tāda, ka būtu noderīgi, ja būtu šāds nodoklis un ja tas tiktu ieviests pasaules līmenī. Ja nē, tad tas uh, rada atšķirīgas uh, apstākļus finanšu transakcijām, kas notiek Eiropā un tām, kas notiek uh, pārējā pasaulē. Ne tikai ASV, bet uh, visur, kur citur - Āzijā un uh, attīstības valstīs un ar, arī attīstītajās valstīs. Tā tad tas radītu problēmu. Un Tātad jautājums par uh, tādiem vienotiem spēles nosacījumiem attiecībā gan uz uh, piesardzīgu darbību finanšu jomā. Tātad ir nepieciešama šāda noteikuma globālā pasaules līmenī. Un, uh, protams, ka šai uh, ziņā ir nepieciešama, kā es teicu, šie vienādie spēles noteikumi visā starptautiskajā mērogā. Tā ir varbūt tāda vispārēja rakstura piezīme, kas konkrēti neraksturo pašu nodokli, kas, protams, ir vēl kārtīgi jāizpēta un jāapsver. Runājot par otro jautājumu, par otro piezīmi, ko jūs izteicāt, mēs uzskatām, ka būtu labi, ja šie nodokļi, levīs, kas tiek paredzēti dažādās valstīs un starp citu ne visās, uh, jo ir zinām attieksmes problēma no dažādu valstu puses, bet eh, šī komisijas ideja, ka šādi nodokļi varētu finansēt eh, glābšanas fondu, eh, palīdzības fondu, man šī ideja šķiet ļoti saprātīga. Par Eiropaktu. Es jau esmu teicis, ka Eiropakts iet vajadzīgajā virzienā. Uh, Ir daudzas lietas, kas ir iestrādātas šajā paktā, kas uh, iet, kā es teicu, vajadzīgajā virzienā, un attiecīgo valstu līmenī tur tiek konkretizēts tas, ko mēs paši esam ieteikuši, un tāpēc es nekādā veidā sev pretim nerunāšu. Tāpat mēs esam norādījuši, ka ir uh, uh, Eiropa paktā arī starpvaldību aspekts, kuru mēs gribētu Eh, iestrādāt šajā pārvaldības tekstā, kur arī jūs izskatat, ir vairāk Eiropa pakta elementi, kurus eh, mēs uzskatām par ļoti būtiskiem un kuri kaut kādā veidā ir iestrādāti, ir paredzēti normālā eh, Eiropas Savienības institūciju funkcionēšanas mehānismā un arī varbūt arī pašs pa, sapratīs, ka viņš var ieviest šos jaunos elementus jo ir jau vienprātība, ka pārvaldība ir nepieciešama šai jomā. Tā tad pakts ir pozitīvs, tas iet vajadzīgajā virzienā un tam jābūt pēc iespējas eh, iestrādātam Eiropas institūciju funkcionēšanā. Paldies! Uh, Paldies! Tālāk pāriesim pie nākšā jautājuma no tautas partijas puses. Nitras kungs. Runātājiem laikam nav mikrofons ieslēgts, pagaidām mēs neko nedzirdam. E, bardzo dziękuję za możliwość zadania pytania. Jā, paldies priekšsēdētāji. E, vairākus mēnešus jūs esat vadījusi sistēmiskā riska padomi un uh, šis eh, padoms darbs ir konfidenciāls. Es vēlējos jautāt, kādi tad varbūt ir šie potenciālie riski un varbūt nebūtu netik potenciālie. Kas tad ir šie potenciālie apdraudējumi? Šeit Eiropā un Eiropas eh, citās institūcijās mēs strādājam, lai eh, kaut kādā veidā iegrožotu valstu uh, budžetu deficītu, bet daudz eksperti apgalvo, ka tas vēl ir tikai sākums, tie ir tikai ziediņi un faktiski sākas daudz lielāka problēma un proti māsaimniecību grimšana ar vien dziļākos parādos. Kā būtu jāveido politika? Dažādās valstīs šī politika ir atšķirīga. Dažas valdības cenšas māsaimniecību parādus kaut kādā veidā atvieglot, citas gluži otrādi palielināt. Vai tas nav potenciāls apdraudējums? Un tālāk otrs jautājums. Tad, kad mēs runājam par pārmērīgu deficītu problēmu. E, noteikts eksperiments deviņās dalībvalstīs ir beidzies. Tas ir eksperiments, kas ir saistīts ar aprēķiniem, atverot neatkarīgus eh, pensiju fondus, bet šis eksperiments izgāzās, jo dalība valsts nonāca pie secinājuma, ka Viņi var pagrāpties eh, šajos te fondos, lai salāpītu valsts budžetu. Un atvainojiet, ka tik gari izteicos. Uh, Chair, have... Priekšēdētais kundze, man šeit ir zināmas grūtības atbildēt, jo Pirmais jautājums faktiski ir adresēts sistēmiskā riska padomas priekšsēdētājiem, bet jāsaka, es valkāju šodien citu cepuri. Jā, nu jā, tā tas ir. Bet ir labi, ka es varēju par šīs padomas darbu atskaitīties uh, Un tas ir paredzēts un tas ir noticis un kas attiecas uz to, kas ir teikts līgumā. Mēs neesam viena un tā pati institūcija, ja tās ir pilnīgi atšķirīgas lietas. ECB un savukārt uh, sistēmiskā riska padomu. Tādēļ es lūgtu pirmo jautājumu, es vienkārši ielikšu iekavās un pabīdīšu nost. Uh, Protams, esmu gatavs arī publiski, protams, atbildēt, atbildēt arī konfidenciāli, individuālos kontaktos. un sniegt nepieciešamo informāciju attiecībā uz likumdošanas ievērošanu, par ko jūs esat balsojuši vai gatavoties balsot. Bet otrais jautājums, tur, kur jūs pieminējāt fondētās pensijas un jautājumu par otro pensiju līmeni. Šeit eh, lielā mērā tas ir saistīts ar grāmatvedības uzskaiti pensiju uh, sistēmās, un padomu ir daudz strādājis pie tā, lai atrastu vislabāko risinājumu, un es zinu, ka ir ārkārtīgi, tas ir ārkārtīgi sarežģīti, ņemot, ņemot vērā, teiksim, Eurostat aprēķinus, un es gribētu teikt, ka mēs paši neesam īsti atbildīgi par šo jomu, taču ko mēs aicinām darīt? Tātad ir jābūt eh, tādam atbilstošam izvērtējumam un konkurences eh, izvērtējumam. Neviena valsti nedrīkstētu eh, stumtē virzienā, lai viņi atteiktos no fondēto principu pensiju koncepcijas, atgriežoties pie vecās pējas jūgau sistēmas. Tā kā tas ir galvenais, ko mēs gribam teikt no savas puses. Paldies! Liels paldies! Vēl uz brīdi EPP pārstāja Markus Lūdzu. Tev vārds. Paldies, priekšsādātais kundze. Centīšos izteikt izteikties īsi un runāšu ar ECB priekšsēdētāju. Runājot par Eiropas stabilitātes mehānismu, kolēģi par to jau runāja. Es ļoti labi atminos, ka iepriekšējā uzklausīšanā Eiropas parlamentā mēs runājam par Eiropas centrālās bankas aktivitātes, runājot piemēram par valstu obligāciju piedāvāšanu sekundārajos tirgos. Uh, Runājot par eh, stabilitātes mehānismu, varbūt tas varētu uzpirkt eh, šos, šīs valstu obligācijas arī primārajos tirgos. Vēlējos pavaicāt, ko jūs domājat par šiem sekundāriem tirgiem, vai tas kaut kādā veidā eh, pārkāp šo glābšanas klauzulu, vai tomēr ir iespējams to veikt. Paldies! What we are doing is, of course. Jā, nu ko tad mēs darām? Protams, ka tas ir izdarāms un tas ir paredzēts Eiropas līgumos, un tas, kas tur ir paredzēts, tas ir neapšaubāms. Un kas attiecas uz ECB juristu uh, un padomes juristu vērtējumu, arī komisijas juristu vērtējumu. Un es te varētu sacīt, ka. Mēs to darām paši, lai paredzētu atjaunot pareizāku, normālāku darbību mūsu monetārās politikas transmisijas mehānismam. To mēs darām un to mēs vienmēr esam darījuši. Un tāpēc eh, mēs to darām paši, tas ir saskaņā ar līguma nosacījumiem. Un, protams, ka Mēs arī domājam, ka stabilitātes mehānisms varētu to paveikt pats eh, caur iepirkumiem sekundārajā tirgū. Taču, principā, šis ir eh, valdību lēmums, un tas ir izslēdzis tiesības eh, iepirkumiem primārajā tirgū, tāpēc mēs to nedarām. Tad principiāli par to vienojās eh, dalībvalstu valdības. Paldies, un tagad es došu vārdu Līsai, lai viņa varētu uzdot savu jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, liels paldies par to, ka esat ieradies tikties ar mūsu komiteju. Man ir divi jautājumi. Pirmais attiec uz Eirozonas stabilizācijas mehānismu un, eh, teiksim, ja uzņēmums, piemēram, konkurences pakotnes ietvaros sniedz atbalstu, tad eh, kāds ir šis te jautājums par starpvaldību attieksmi pret to, kā vispār funkcionē Eiropa? um, ekonomiskā stabilitātes pakotne gal, galā balstās uz kopienas mehānismu. Vai jūs saskatāt, ka šie procesi tiešām darbojas saskaņoti? Pasākumi, kas ir ieteikti, ir uh, savā veidā recesējoši tu īstermiņā bet vai uh, vidējā un uh, ilgākā termiņā mazāk konkurētspējīgās valstis nezaudēs produktivitāti un neizcelsies uh, darba algu samazināšanās krīze. Thank you. Thank you very much indeed. On the... Paldies. Attiecībā uz pirmo punktu, kā jau jūs dzirdējāt, es sacīju, ka attiecībā uz institucionālo metodi eh, mēs vēlētos. Mēs tiešām vēlētos, lai uh, savienības metode tiktu izmantota visplašākajā apjomā. Un uh, tas nemaz nav pārsteidzoši, tā nav tikai mūsu nostāja, jūsēji acīm redzot arī. Uh, Un tieši to pašu es varu teikt arī uh, par konkurences paktu. Es gribu teikt, ka tur ir labi elementi iekšā, un ekonomiskajā pārvaldībā arī vajadzētu šos um, daudz labi funkcionējušos elementus iekļaut. Tas attiecas uz konkurētspējas jautājumu kā tādu, kas ir ļoti svarīgi. Lai kat katras valsts ekonomika pilnībā ņemtu vērā faktu, ka mēs nodrošinām cenu stabilitāti. Tādā veidā, kas ir e, ļoti skaidrs, jo mēs jau no sākuma esam norādījuši, ka mūsu mērķis ir divi, diviem procentiem, un e, mēs arī to esam gandrīz izpildījuši. Un eh, veicot nominālo izvērtējumu virknei cēnu, ieskaitot eh, savienības eh, darba spēka izmaksas. Un, lūk, jūs minējāt algu jautājumu, šeit ir jāņem vērā. Protams, progre, pieaugums produktivitātē, un jo Uh, vairāk šī progresa būs mūsu tautsēmniecībā, jo vairāk mēs dosim arī manevrēšanas iespējas un brīvu telpu jaunu darbu vietu veidošanai un izaugsmē. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Jo vairāk mēs strādāsim pie tā, lai paaugstinātu konkurētspēju, jo vairāk mēs arī strādāsim labākas konverģences virzienā Eiropas iekšienā un Eirozonā. Un te es eh, runāju par tādu algu turēšanu saprātīgā līmenī. Tas ir īpaši svarīgi tām valstīm, kuras ir nonākušas grūtībās, bet, piemēram, ja mēs pieminam Vācijas gadījumu, tad ir ja Vācija nebūtu ievērojami palielinājusi savu konkurētspēju, veidot, veidot dažādus eh, proaktīvus pasākumus, neļaujot algām neierobežoti pieaugt, ir nonākuši pie situācijas, kad rod, tiek radīts jaunas darba vietas, kas ir ļoti svarīgs mērķis visās ekonomikās, kurās ir ļoti augsts bezdarba līmenis. Paldies! Paldies un tālāk, eh, Gais Mičels. Paldies, priekšsēdētāji. īrijas valdība ir ignorējusi virkni no brīdinājumiem, ko tā saņem no komisijas, un eh, īru un ārzemju investori investēja bankās, jo vēlies nopelnīt uz izaugums rēķinu, un cēnu inflācija notika, bet nenotika maisaimniecību aktīvu inflāciju un īru nodokļu maksātāji praktiski bija spiesti uzņemties visu atbildību par parādu, kas faktiski nebija viņu, nebija arī valsts varbūt, bet privāto investoru parādi. Vai varbūt ir pienācis laiks ļaut centrālajai bankai kļūt nevis par aizdevēju, bet eh, par daļu turētāju, uh, Eh, tas būtu svarīgi gan īrijai, gan Eirozonai kopumā. Ko jūs domājat par šādu priekšlikumu? Vispirms jāatgriežas pie jau sacītā. Monetārā politika ir kopēja politika visām Eirozonas valstīm. Mēs palielinām palielinājām procentu likmas 2005. Eh, gada beigās saskaņā ar desmit valdību atbalstu no 12 eirozonas valdībām, jo mēs uzskatījām, ka tas ir nepieciešams, lai saglabātu cēnu eh, stabilitāti. Mēs atteicāmies eh, palielināt šīs procentu likmes 2004. gadā kad mums tās bija augstākas nekā citās attīstītajās ekonomikās, un arī šeit mums to ieteica vadošo valstu valdības Eiropā. Tā kā varētu jau sacīt, ka procentu likmes bija pārmērīgi zema Sīrijā, bet tās bija atbilstošas, lai nodrošinātu eiro stabilitāti e, ehm, eirozānā kopumā. Tā kā nacionālajām politikām, protams, ir jābūt atbildīgām un jāveic atbilstoši pasākumi un jāveic, nu, attiecīgi jāietekmē procesi, lai risinātu iespējamās grūtības. Es gribētu teikt, ka centrālā banka ir centrālā banka, un principā mēs pildām savu pienākumu kā centrālā banka, un mēs aicinām katru institūciju strādāt savā lauciņā, veikt savus pienākumus. Par to es nemaz tālāk negribu izteikties. Mēs esam centrālā banka un viss. Un es uzskatu, ka tā ir mūsu misija un pienākums eh, tā arī darboties. Paldies! Paldies, un tagad mēs pat esam drusku ietaupījuši laiku, un es uzdošu jautājumu, un varbūt, ka mums būs vēl viens brīvā mikrofona, tā teikt, rauns. Es gribēju jautāt sekojošo bankas stresa testi. Mēs jau to esam, to esam veikuši un par to runājuši. Es saprotu, ka, ka varbūt ir jāievēro zināms līdzsvars starp uh, uzticību un eh, stabilitāti un atklātumu. Jo galu galā varbūt eh, bija bailes, ka ja eh, bankā viss kļūs pilnīgi atklāts, uzticība bankām zudīs. Bet kādas ir situācija ar valstu parādiem un kā tas izskatās banku grāmatvedībā? Un cik lielā mērā viena banka ir pakļauta otrai bankai? un cik lielā mērā tas viss ir saistīts ar valstu parāda krīzi un nepieciešamību valstīm apvienoties un vērsties pret šo problēmu, jo, ja mēs to nedarīsim, būs Vācijas banku krīze, kas izraisa Vācijā lielu pašinteresi palīdzēt šajā procesā, un tāpēc viņi to dara. Bet vai Mums to nevajadzētu novest tādā stāvoklī, kad atklātība ir daudz lielāka, bet tas banku sistēmā varētu nākt tikai par labu arī investoriem visiem pāriem, un vai nevajadzētu domāt par to, ka valsts parādu sistēma arī ir jā, jāparāda atklātībā, kā tas atspoguļojas banka, banku analēs, un nevis tikai iziet uz stresa testiem. Nu, pirmkārt, iepriekšējā stresa testa laikā vispārējā, teiksim, dažādie aktīvi, kas bija dažādu banku rokās, tātad arī bankas grāmatvedības uzskaitē, tātad visi, vis, visi šie aktīvi tika uzrādīti, tā kā atklāti, tā kā analītiķi, novērotāji varēja paši izdarīt eh, secinājumus balstoties šiem cipariem. Pat neskatoties uz to, ka bankas budžetām būtu jābūt pilnīgi atklātām, pilnīgi atvērtām un sniedzot informāciju par visiem tirgiem, taču nominālu vērtību sakarā tam tā ir jābūt. Tas jau ir izlēmts, un Es negribu uzņemties EBA lomu, jo man ir jāpildē CB loma. jo pastāv kaut kāda uh, makroekonomiski uh, pieņēmumi un aplo, aplēse stresu testu veikšanai. bet var jau būt, ka tas ir ar zināmu nolūku rīkoties tā, kā viņi rīkojās pirmo stresa testu laikā, prasot bankām publicēt, kas tad ir viņu grāmatvedības uzskaitē. Bet tas, kas ir darīts iepriekš, var būt, ka mēs, var tik lēmts, ka tas tiks atkārtots. Vai vēl kāds vēlas uzdot jautājumu? Izrādās, ka daudzi. Gai lūdzu, tu būs nākošais un tad Silvija. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos jautāt ar šai kungam, vai viņš atzīst, ka praktiski neiespējami īrijas valdībai Eh, risināt eh, publisko finanšu problēmu, ko tā ir mantojusi, un arī rekapitalizēt bankas. Vai tas nav par daudz prasīts no vienas dalībvalsts? Nē, es tā neteiktu. Eh, lēmums, kas pieņemts īrijas, uh, lēm, lēmumu, kas pieņemti īrijas valdības ietvaros pēdējo trīs gadu laikā, nu, ir tādi, kā tie ir. Uh, startautiskā kopiena ir apstiprinājusi programmu, ne tikai Eiropas Savienība, bet visa startautiskā sabiedrība. Šī programma ir uh, ļoti svarīga īrijas pašas uzticamības veicināšanai, un man nav nekādi citi apsvērumi kā tikai tas, ka ar atbilstošiem centieniem no īrijas puses, no īrijas valdības un banku puses būtu jāatgūst šī kredīta uzticamība, kas ir pilnīgi nepieciešama. Mans darba pieņēmums ir tāds, ka īrija var to izdarīt un noteikti izdarīs. Paldies, Silvija, Tomas un pēc tam Elīsa vēl. Silvija, paldies pavisam īsi. Mani kaut kas, zināmā mērā, satrauc. Daudz cilvēku uzskata, ka pat ar visām nesenajām Eiropadomas deklarācijām un paziņojumiem valdības respektēs, ievēros to, ko tās ir teikušas. Varbūt, ka nekas cits nav ko tā teikt gaidīt, bet dažkārt šī diagnostika ir tāda īstermiņa. Nav pagātnē respektēts stabilitātes un izaugsmes pakts, uh, Tālāk, Lisabonas stratēģija, vai jūs domājat, ka šis princips comply or explain uh, varētu uh, labi darboties un novest pie tādas pozitīvākas uh, rīcības un uzvedības no valstu puses? Jā, paldies, es pilnībā jums piekrītu. Šī comply and explain prasība ir nopietna, Tātad, principā, šis vārds comply atbilst nozīmē nodrošināt atbilstību tam, ko komisija prasa šīs uzlabotās koncepcijas ietveros. Bet es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai notiktu šīs pierādījuma nastas, tā teikt, apgriešana otrādā virziedā. Tā, lai mēs nebūtu tai pašā lēmuma pieņemšanas sistēmā, kāda pastāvēja iepriekš, un mūsu žargonā runājot, lai būtu daudz vairāk, tā teikt, automātiskuma kontrolē un uzraudzībā. Tāpat laikā uzskatu, ka pašreizējās situācijas sarežģītība un grūtības visu valstu valdībās un atbildīgajās institūcijās, prasot tādu uzmanīgāku rīcību nākotnē, Ir fakts, ka 2004. un 2005. gadā nesodīti varēja teikt, ka mm, izaugsmas un stabilitātes pakts tā ir muļķība un tas ir ultraortodoksāls akts. Un, Citi vēl atļāvās piebilst, ka to ir uzspiedušas citas valstis, kas ir Kaut gan arī citām valstīm bija zināms bažas par šo a, paktu. Jūs zinat, ka mēs uh, un komisija, mēs Eiropas centrālā banka cīnījāmies pret uh, šo vēlmi sagraut uh, stabilitātes un izaugsmas paktu, kuram bija sava pozitīva ietekme un kas principā pat radīja juridisku konfliktu starp komisiju un padomu. Domāju, ka tā rezultātā mums būtu jābūt daudz stingrākiem pārvaldībā, un es piekrītu jūsu izteiktajām bažām. Uh, jā, mēs varam uzticēties līdz uh, zināmam punktam, bet tomēr ir nepieciešams stingras institūcijas, kurām mēs tad arī tiecīgi varam uzticēties. Paldies, Tomas Mans. Paldies, priekšsēdētais kundze. Trišai kungs. Jūs Uh, nesen dzirdējāt tādu uzslavu Vācijā, ka proti jūs esat tāds uh, vācu francūzis. Bet uh, vēl bija vairāk aspekti, kas tika vērtēti kritiski, proti uh, eh, obligācija iepirkšana. Jūs jau teicāt, ir tādi īpašie pasākumi, jūs tos nevēlaties ieviest kā sistēmu, bet varbūt ir uh, jāpauž pareizais vēstījums spekulantiem. Un bankām vajadzētu parūpēties par augsta riska operāciju uh, garantijām, lai uh, tās būtu pietiekami drošas. Vai tas patiešām būs tikai tāds ārkārtas pasākums, kas attieksies uz pagātni, vai tomēr, ja situācija to prasīs, jūs būsiet gatavi uzpirkt tādas obligācijas? valstīs, kas īstenībā ļoti labi kalpo stabilizācijas nodrošināšanai. Paldies! Said, uh... Paldies! Kā jau teicu, kāds bija mūsu lēmums monetārās politikas ietvaros? Ja mēs runājam par tādām nestandarta situācijām, mums ir jāatjauno monetārās politikas pārneses mehānismu normāla funkcionēšana. Tieši tādēļ mēs uzsākam šādu programmu. Tas nav domāts stabilitātes garantijai, bet monetārās politikas īstenošanai. Tātad standarta pasākumi, kas ir radīti, lai varētu garantēt stabilitātu, un nestandarta pasākumi, lai varētu cīnīties pret tiem kropļojumiem tirgos, ko ir uh, izraisījis krīze. Neko vairāk neteikšu. Paldies. Elisa. Elisa, lūdzu. Obrigada, senhora Presidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Priekšsēdētāji. Trešie kungs. Viens jautājums. Par, par bankrotēšanas eh, procedūrām attiecībā uz bankām. Īstenībā bankas bija galvenais iemesls, kādēļ dalību valsts cīnījās ar riskiem. Mēs vēlēmies izveidot tādu kopīgu noteikumu grāmatu, Un jārunā arī par uh, tādu slogu sadalījumu, lai banka vienā dienā vienkārši neeksplodētu. Protams, arī nodokļu maksātājiem ir jāmaksā savu daļu, ja kāda banka nogrimst. Šis process joprojām turpinās, bet vēlējos pavaicāt, vai šāda visa Eiropas risinājuma meklējumi tagad ir apstādināti, jo 11. martā Eirozonas valstu un. Uh, valstu vadītāju paziņojumā ir teikts, ka pēc stresa testa katra dalībvalsts lēms, vai tā vēlas iejaukties vai nē. Un katra dalībvalsts tāpat izveidos pati savus mehānismus, lai varētu palīdzēt bankām, kas eh, atrodas uz bankrota robežas. Uh, Šķiet, ka mēs tagad atgriežamies no Eiropas līmeņa atpakaļ nacionālajā līmenī un ignorējam tos ieteikumus, ko ir sniedzis Eiropas parlaments. Proti, ka ir izveidots pamat ietvars, lai varētu cīnīties pret krīzi, kurā nokļuvušas Eiropas bankas. Uh, Mēs šeit runājam par uh, tādu tikai kosmētisku uzlabošanu, ja runājam par valstu parādiem. Mēs runājam par valstu bankrotiem, bet ignorējam to, kas notiek attiecības bankām. Proti par banku bankrotiem nerunājam tik daudz. Paldies! Turpiniet, Šeikungs. Stresa tests ir metode, lai pārbaudītu bankas stabilitāti un lai analizētu to, vai eh, šī banka būs darboties spējīga arī ārkārtas apstākļos. Mēs te nevēlamies identificēt bankas, kas atrodas uz bankrota robežas. Nē, mēs vēlamies eh, padomāt par papildus mehānismiem, kas jāveido ieinteresētajām pusēm, privātajam sektoram, pašam tirgum, ja kaut kas ir ne, e, notiek, tātad, lai šādu glābšanas mehānismu varētu iedarbināt pēc iespējas ātrāk. Un, protams, arī valstu iestādēm ir jādomā par rekapitalizācijas iespējām, ja rodas e, kapitāla trūkuma risks. Un neapšaubāmi dalību valstis, ko tādu paredz veidot dalību valstu līmenī. Jā, pilnīgi taisnība. Nav tāda Eiropas līmeņa rekapitalizācijas mehānisma. Es, protams, ļoti labi apzinos, eh, ka jūs eh, vēlētos redzēt šādu mehānismu izveidi, bet ir eh, arī domāts par tādu pārobežu banku glābšanu bankrota gadījumā, bet eh, pateicoties stresa testam, mēs eh, abās Atlantijas okeāna pusēs varam saprast, vai ir tādas pietiekami elastīgas un spēcīgas bankas, kas var atgūties pēc pirmā trieciena un lai izvairītos no uh, smagākām problēmām. Un uh, jūsu piezīmes otro daļu es nekomentēšu. Es vēlējos pateikt ka visas valdības Eiropas Savienībā vienojās par tādu koncepciju, kas ir unikāls Eiropas Savienībā un kam nav līdzīgi visā pasaulē. Tā ir SVF doktrīna un SVF ir pieņēmis ka šīs valsts sastopas ar problēmiem, bet, bet eh, protams, eh, mēs šeit nerunājam par tādu sistēmas ieviešanu. Paldies! Tagad esam beiguši šo monetārajām lietām veltīto dialogu. Vēlējos pateikties prezidentam Trišē par to, ka viņš bija tik drosmīgs un izturīgs, lai atbildētu uz visiem jautājumiem eh, divu stundu garumā. Un tagad došu vārdu um, Garcijam Margala kungam, lai viņš turpina vadīt šo sanāksmi, jo man tagad ir jādodas uz preses konferenci ar, ar prezidentu Trišai kungu. Okay. Let me see. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Dāmas un kungi, ķersimies pie nākamā darba kārtības punkta. Grozījuma izdarīšana direktīvā 2003 šķērsvītra 71 Mūsu referents ir Balza kungs. Lūdzu, paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs, dargie kolēģi, kolēģis. 19. janvārī es beidzot, beidzot, man tas ir jāuzsver, varēju uzsākt darbu pie šīs Omnibus 2 direktīvas. Komisijai uh, izskatīšana prasīja 15 mēnešus, lai viņi beidzot piedāvātu mums jau šo sen izziņoto priekšlikumu. Es esmu ļoti pacietīgs cilvēks, bet īsti nesaprotu, kādēļ, ņemot vērā šo ilgo laika posmu, uh, tika piedāvāts šāds visai neveiksmīgs teksts. Es jau komisijai uh, paudu savas raizes, protams, uh, mums tagad ir izveidojušās tāds visai konstruktīvas attiecības, un uh, tieši tādēļ varbūt neturpināšu kritizēt komisijas veikamu. Mēs runājam par Omnibus 2 direktīvu, kas attiecas uz divām pamatdirektīvām, un mēs šeit runājam par maksātspēju 2 direktīvu. Omnibus direktīva bija nepieciešama, lai maksātspēju 2 direktīvu pieskaņotu jaunajai finanšu uzraudzības arhitektūrai un Lisabonas līguma noteikumiem. Mēs jau apspriedāmies par Omnibus 1 direktīvu, ko piedāvāja mūsu kolēģis Sančes Prezēdo, un eh, tagad eh, mēs runājam tikai par nelielu direktīvu daļu Omnibus 2, bet tagad nedaudz par direktīvas saturu. Lai šīs diskusijas eh, padarītu vienkāršākas, jūs esat saņēmuši arī darba dokumentu, kas atrodas jūsu dokumentu mapītais. Jūs to saņēmāt arī elektroniskā versijā pa savās ēpasta vēstulēs. Un tādēļ es mēģināšu šo dokumentu iedalīt vairākās kategorijās. Omnibus 2 mēs runājam par Lisabonizāciju. maksāt spēja divi ir jāpieskaņo Lisabonas līgumam, jo tas ir spējies spēkā un e, pašreizējās pilnvaras eh, par īstenošanu tiek eh, īstenots pateicoties eh, deleģētiem aktiem, ņemot vērā īstenošanas standartus. Bet īstenībā šeit netika minēti nekādi tehniski īstenošanas standarti. Man ir ļoti grūti to saprast, kādēļ tā ir noticis. Eiropas regulā ir radīts juridiskais pamats, lai Eiropā nākotnē tiktu noteikti tehniski regulēšanas standarti. Un mēs to noteikti nedrīkstam ignorēt, strādājot pie attiecīgās direktīvas. Kādi ir secinājumi runājot par uh, īstenošanas nosacījumiem? Mums galvenokārt jārunā par Omnibus 1. Tādā veidā arī parlaments uh, varēs izteikt pretenzijas nevis viena mēneša laikā, bet trīs mēneša laikā. Tālāk mums ir iespēja arī piedalīties strīdu risināšanā starp dalību valstu uzraudzības iestādēm. Tagad uh, ir noteikts pilnvars 12 pantos, gan tajos pantos, kur ir runāts par CEOPS komitejas priekšgājējiem, kā arī tajos pantos, kuros nav paredzēts konkrēts pilnvars CEOPS iestādēji. Uh, Bet, eh, protams, CEOPS ir jāiesaist konsultāciju procesā. Mums ir jāspēlē visai izšķirīga loma. Es domāju, ka komisija šīm detaļām nav pievērsusies pietiekami pamatīgi. Eh, CEOPS aizvieto ar konsultāciju procedūru un Eiropas Savienība var piedalīties arbitāžas procedūrās. Un, protams, eh, šādas procedūras uh, sarežģījumi novedīs arī pie uh, ilgākas kavēšanās. Maksāt spēja divi, protams, uh, attiecas uz visu Eiropas Savienības līmeni. Un mums ir arī direktīva par strīdu risināšanu apdrošināšanu gadījumos. Tas tika minēts gan Solvencija 1, gan Solvencija 2 direktīvās. Uh, Protams, mums te nevajadzētu pakļauties komisijas uh, izdarītajam spiedienam, un mēs varam uh, esošos uh, tiesību aktus aizvietot ar jaunajiem. Es labprāt vēlētos par to šodien diskutēt kopīgi ar, ar citiem kolēģiem. Runājot par politisko tvērumu, Omnibus uh, ir ļoti bū, būtiska direktīva, un komisija runā par stabilitātes prēmijām, kas ir. Uh, jāizmaksā, ja tirgus atrodas grūtos apstākļos. Es īstenībā šeit vēlētos pretī likt milzīgu jautājumu zīmi. Es nevēlējos vēl paust savu izvērtējumu, bet vēlējos pateikt, ka mums ir nepieciešama pietiekami droša informācija, lai varētu runāt par šādu nelikviditātes prēmiju. Komisija arī norāda uz īstenošanas noteikumiem nākotnē, bet vai eh, šādu tekstu, kas nav iekļauts pamatdirektīvā, mēs nevarētu konkretizēt, eh, bet eh, pašreiz man liekas, ka komisija vēlas mums atņemt tādas zināmas līdzlemšanas tiesības. Tālāk standarta formulas, ko ir piedāvājusi komisija. Es vēlējos norādīt uz A punktu, ka Eiropas Savienībai vajadzēs izvērtēt ārējās reitinga aģentūras un uh, sagatavot tādu dažādu reitingu skalu. Un mēs atsaucamies uz CRD otro direktīvu, bet te varētu būt arī zināms konflikts ar jau pieņemtajām direktīvām, jo tur ir noteiktas pilnveras attiecībā uz reitingu aģentūrām. Vēl kāds būtisks jautājums ir trešo valstu iesaisti. Komisija piedāvā ka negatīvs ekvivalences lēmums eh, paliek spēkā uz pieciem mēnešiem. Līdz ar to eh, apdrošināšanas sabiedrības, kas darbojas Eiropas Savienībā, ir iekļautas šajā aptvērumā tāpat kā trešo eh, valstu sabiedrības. Mēs runājam par kapitālu 50 miljardu eiro apmērā. Esmu nobažījies par tām dalību valstīm, uh, kas ir minētas 227. un 260. pantā. Mēs vēlamies garantēt eh, godīgas konkurētspējas noteikumus un godīgas uh, eh, spēles uh, noteikumus, bet ir pilnībā neskaidrs, kas tad īsti notiks pēc pieciem gadiem, kad uh, izbeigsies šis posms. Tālāk konfliktu potenciālu pierādā, piedāvā arī uh, pāreiz laika noteikumu, kas eh, varētu ilgt no 3 līdz 10 gadiem. Eh, aplūkojot to no juridiskā redzes lēņķa, komisijas priekšlikums nav pietiekami stabils, un mēs arī zināmā mērā mums tiek laupīts mūsu līdzlēmšanas un kontrolas tiesības. Eh, pamatdirektīvā jau ir noteikts maksimālais pāreiz laiks. Tad, Saskaņā ar komisijas vēlmēm eh, maksātspēja divu direktīvā būs noteikts tikai īstenošanas iespējas, līdz ar to parlaments varēs teikt vai nu jā, vai nu nē, un tas attiecas gan uz izlikumdošanas paketi, gan arī uz īstenošanas normām. Es kā referents pārbaudīšu, kad ir nepieciešami šie pārējais noteikumi un eh, kā tos labāk integrēt pamat direktīvā. Es ceru, ka Kris eh, pieci eh, secinājumi šeit sniegs eh, daudz palīdzības. Es eh, šodien nerunāju, protams, par visiem aspektiem, bet eh, tie ir pietiekami skaidri izgaismoti darba dokumentā. Vēlējos pievērst jūsu uzmanību komisijas paredzētajam grafikam pirmajā lapusē. Man šķiet, mums vajadzētu padomāt, kad varēs eh, īstenot Solvency 2 direktīvu. Es negribētu, lai šeit būtu kavēšanās, bet ja jau komisija tik ilgi vilcinājās, tad arī viņiem mums ir jāsniedz pietiekami daudz laika, lai tam tam pievērstos šeit parlamentā. Ja runājam par solvenciju divi grafiku, es noteikti šeit neklusēšu, izteikšu savu kritiku, vēlējos pateikties par jūsu uzmanību un ar lielu nepacietību gaidīšu kolēģu vērtējumu. Paldies! Thank you very much. Eh. Paldies! Now, Peter, you have the floor. Paldies, Bāts kungs, tagad Skinner kungs lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētāji, liels paldies mūsu referentam par tik ašu rīkošanos un, protams, mums arī ir jādarbojas pietiekam aktīvi. Tas laiks, kas mums ir nepieciešams, lai izskatītu direktīvu, mums pienākas un mēs vēlamies, lai eh, mēs savus kontrols privilēģijas varētu izmantot par visiem 100%, eh, runājot gan par maksātspēju divi, un eh, atcerēsimies to mantojumu, ko saņēmām pieņemot Omnibus 1 direktīvu. Un, eh, protams, tagad ir arī radušās vairākas jaunas iestādes, kam vajadzēs pārņemt konkrētu šo likumdošanu un to ievērot savā ikdienas darbā. Es domāju, ka tas, eh, ka mums tiek piešķirts kontrolas iespējas, ir eh, apsveicams fakts. Jā, komisija veic šo darbu 15 mēnešu garumā, un mums noteikti vajadzētu paturēt to prātā, kad runāsim par procesu kopumā. Eh, tas attiecas gan uz uh, maksātspēju divu, gan uz omnibus divi, un jāņem vērā, ka tie ir divi atsevišķi tiesību akti, patstāvīgi akti. Un, uh, Es varu piekrist mūsu referentam, ka tie ir tādi visai tehniskas dabas dokumenti, nevis politiski dokumenti. Mēs runājām par procedūrām, nevis par jaunu problēmu un jaunu aģentūru radīšanu, kā dažiem tas varbūt šķīstu pieņemam. Tagad runājot par galveniem jautājumiem. Uh, Es eh, nevēlējos iedzināties detaļās, bet pirmām kārtām vēlējos norādīt, mums noteikti ir jānodala deleģētie akti no regulatoriem eh, tehniskajiem standartiem. Tieši tādā dēļ ir uh, jāizmanto tas dokuments, ko jau bija sagatavojis Sančes Prezēdes kungs. Es atceros, ka jūs diskusijās par to iesaistījāties ļoti kaismīgi, runājot par kalendāru. Eh, varbūt nevis tikai par to, ko mums piedāvāja komisija, bet eh, runājot par pārējais pasākumiem, jā, par to noteikti ir jārunā, mums tas ir jāapspriež un. Uh, Tālāk eh, instrumenti, ko mums piešķir pašreizējā likumdošana, tur ir 15 gadu pārējais periods un eh, šie hibrīdi instrumenti tiks izmantot pietiekami ilgi, tā tad mums ir jābūt pietiekami konsekventiem un ir jāizsaistās debetais tālāk. Transatlantiskā un globālā konverģence. Jā, ir jāņem vērā arī to, tas, kas notiek trešajās valstīs, un, protams, arī tur darbojas eh, daudz uzņēmumu. Protams, Ir jau grūti. Uh, eh, eh, ASV arī darboties 54 atsevišķos štatos. Un tālāk par pilnvarām. Tūlīt jau beigšu savu uzstāšanos. Es ļoti labi varu nolasīt mūsu referenta domu gājienu. Ir labi, ka viņš eh, šeit izceļ galvenos jautājumus un uh, mums uh, ir jāpievērš sava. Uh, eh, uzmanību tādiem jautājumiem, kā piemēram eh, šie nelikviditātes procesi, un mēs par to varam runāt arī maksāt spēja divi kontekstā, un, protams, ir jāprecizē visas tehniskās detaļas daudz smalkāk. Ņemot vērā obligāciju cēnu pieaugumu un šīs svārstības, tas uh, ir nobiedējis ļoti daudzus pilsoņus un runājot par uh, aktīviem un saistībām. Uh, es domāju, ka diskusija gaitā vēl šeit atklāsies daudz vērtīgu atziņu un varbūt mums vajadzētu izveidot tādu kā moratoriju un nevajadzētu pieļaut jau tās problēmas attiecībā, piemēram, uz vērtspapīriem, kas tika apspriestas maksātspēju divu direktīvā, lai tās atkal aptumšotu mūsu nākotni. Un vēlējos uh, visus brīdināt no šādas uh, jaunas iesaistīšanās diskusijā. Runājot par iestādes pilnvaru paplašināšanu, tātad Eiropas apdrošināšanas un fondēto pensiju uzraugu komiteju, ir uh, jānosaka, kāda ir, kāds ir tiešās uzraudzības pilnvaras, kad iestāde var iesaistīties, bet jāņem vērā, ka Solvencija 2 ir tikai direktīva un es regula. Un, ja mēs runāsim par iestādes pilnvaru paplašināšanu, tad, protams, tūlīt iesaistīsies komisijas. Skatos, ka komisijas pārstāvs arī sēž zālē, varbūt viņš vēlāk izteiksies. Jāsaprot, vai šīs pilnvaras būs tādas ļoti vērtīgas nākotnē. Mēs noteikti vēlamies dzirdēt arī kaut kādus paskaidrojumus. Es īsti nesaprotu, cik pamatoti tas ir vienkārši uh, š, paplašināt EOPA pilnvaras un uh, darīt to par katru cenu vienkārši pašmērķu vārdā. Es eh, ļu, esmu ļoti intriģēts eh, sadarboties arī nākotnē ar Balts kungu un eh, vēlējos arī augstvērtēt viņu veikumu. Paldies! Paldies, Silvija Lūdzu! Oui, moi, je vais très brève pour euh, d'abord remercier. Paldies, es runāšu pavisam īsi, gribu pateikties referentam par to, kā ātri strādāt šis dokuments un gribu pateikties arī par to, ka viņš tik tiešām ķēries pie šie jautājumi un ļoti mierīgi tāpat laikā strādājas, jo ņemot vērā to, cik mums daudz laika bija pārdomāt šo dokumentu no mūsu puses. Um, es uh, sekoju arī uzraudzības pakotnes diskusijām un darbam komisijā. Mans galvenais uh, uzskats ir, ka ir jābūt konsekvencei šīs pakotnes īstenošanā. Protams, uh, tas izriet no darba dokumenta, kā jau arī tika minēts par deleģētiem aktiem un citām lietām, tur nekas jauns nav jāizdomā. Un vēl viena lieta ir jānodrošina, lai Solvency 2 tiktu atbilstoši uh, īstenots. Un uh, vispārējā kontekstā es domāju arī par kapitāla prasībām bankām. Es domāju, ka nepieciešams tāds kopīgs skatījums par to, kas tiks prasīts no finanšu sektora. Un pēdējā piezīme. Uh, Jautājums par to, kas notiek uh, Japānā, vai tam būs uh, ietekme uz apdrošinātājiem, jo ņemot vērā to, cik milzīga ir katastrofa un kāds ir uh, zaudējuma apjoms, vienkārši gribēju zināt, vai Eiropas uzņēmumi, kādi uzņēmumi apdrošinātāji būs skarti vai nē. Bet vēlreiz gribu pateikties referentam, un mēs, protams, esam referentu rīcībā, lai tālāk strādātu pie šī jautājuma. Paldies! Filipa. Filip. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Silvija. Uh, tāpat kā Silvijai šķiet, ka šī gaisma, kas spīd mums no aizmugures, dod mums tādu īpašu spīdumu. Burkārt, es uh, aizstāju Svenu un uh, tik labi nepārvaldu šo jautājumu, tāpēc atvainoju, ja es kaut kur kļūdīšos. Tātad jautājums par grafiku, to es varu saprast. Mēs pozitīvi vērtējam to, ka um, mēs uh, ņemam sev nepieciešamo laiku, lai strādātu pie dokumentu atbilstoši ilgi, cik vajadzīgs. Un arī kā nespecialists es varu piekrist, ka darba dokuments tik tiešām ir ārkārtīgi skaidrs. Pat tādā gadījumā, ja cilvēks tā kā es jautājumu pēc būtības ne, neizprot. Tālāk. no mūsu puses. Ehm, šīs vidutāji eh, iespējas eh, Eiropa mēs negribētu, lai šīs iespējas ietekmētu tās eh, kompetences, ko mēs devām Eiropa regulas ietvaros. Šīm nevajadzētu būt tādām kā sētas durvīm tālāk. Likviditātes prēmija. Šis ir jautājums, ko es uh, nepārzinu, bet mēs nevaram dot uh, uh, kādas priekšrocības nozarei. Bet ja šis princips tiek īstenots, tad tas tik tiešām būtu jā, jānorobežo. Trešais komentārs par 2060. pāntu. Mēs gribam, lai tās nebūtu tādas atvērtas eh, sētas durvis, lai vainātu visus šos nosacījumus, un es gribu pievienot vēl ceturto komentāru, un tas ir par pārējais periodu. Eh, tā ir lieta, kas kaut gan mums vēl nav komisijas teksts, bet eh, balstoties uz Bāzeli 3 un CRD, CRD, man ļoti satrauc tas, ka potenciālais, satrauc to, kāds būs šis potenciālais pārējais perioda garums jo uh, valstu valdības ir pārāk lielos uh, parādos, un jo ātrāk mēs prasam viņiem sakārtot uh, savu māju, tad es nezinu, kāpēc. Ja mēs uzstādam šādu prasību, mums vajadzētu būt tik gari, tik bezgalīgi pārējais periodi uzņēmumiem, kas darbojas finanšu nozarē. Kaut gan valdībām tāpat laikā tas jāizdara viss ātrākajā laika termiņā. Protams, ka nevarētu būt šis termiņš vienāds visiem, bet eh, tomēr jānodrošina, lai tiek panāks vajadzīgais rezultāts, un mani satrauc. Tas, ka mēs dodam pārāk daudz pilnvaras komisijai noteikt šī pārejas perioda garumu, kad mēs skaidri zinām, ka nozares veiktā lobēšana un ietekmēšana ir ļoti konkrēti vērsta uz komisiju aiz slēgtām durvīm, un mēs zinām, ka Eh, tur šī labēšana ir arī visiedarbīgākā. Tā tad, ja mēs gribam mazināt šo iedarbīgumu, un to mums vajadzētu censties darīt, tad mums vajadzētu saglabāt pietiekams pilnvars šeit parlamentā, lai nodrošinātu, ka mēs uh, nepalaižam šo jautājumu vaļā. Šis jautājums par pārejas periodu nav vienkāršs. Uh, šis pārējais periods nebūs viegls ne valstu valdībām, ne pilsoņiem, un nezinu, kāpēc to vajadzētu padarīt vieglāk institūcijām un nozarei. Paldies, saka priekšsēdētāji. Es došu vārdu komisijai pēc maz mirklīša, ja kāds ir no komisijas, jā. Gribu tikai pateikt, ka ir, tā teikt, arī Solvency 2 izdzīvotāji šeit klāt. Un mēs, eh, man šķiet, tais laiko zinājām, ko mēs darījām, un es ceru, ka arī tagad mēs zinām, ko mēs daram. Un eh, nesam pilnībā apmierināti ar vairākiem priekšlikumiem. Es nezinu, Filipa, vai uh, tu uz vainīgajiem šeit pareizi norādīji. Es atceros, ka daudzi uh, Solvency 2 šie vainīgie bija, jo bija problēmas daudzām dalību valstīm. Un daudz no viņiem nāk no finanšu nozars puses. Es neiebilstu, ka cilvēki izvirz savas intereses priekšplānā, neatkarīgi no to avota, bet vienkārši par to visu vajag zināt, ir nepieciešama informācija. Paldies, un tagad došu vārdu komisijai. Thank you very much. Uh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pateicos arī referentam par uh, darba dokumentu, kurš uh, tik tiešām ļoti skaidri norāda uz galvenajiem jautājumiem. Un pateicos arī deputātiem par komentāriem, jautājumiem un pavisam īsi atbildēšu uz dažiem no tiem. Pirmām kārtām par šo kalendāru priekšlikumam. Uh, Balzkungs Jūs eh, minējāt 15 mēnešus, es domāju, ka tas ir nedaudz pārspīlēti. Lieta ir tāda, ka mums bija jāgaida no juridiskā viedokļa, līdz mēs eh, pabeigsim omnibus viens. Šī iemesla pēc komisija sākotnēji plānoja nākt klajā ar savu priekšlikumu septembrī, bet, kā jūs zinat, uh, Vienošanās par pakotni nāca vēlāk nekā paredzēts, un tā rezultātā mums nācās nogaidīt līdz tam, kad šī pakotne būs publicēta oficiālajā vēstnesī, un tad mēs varējām nākt klajā ar saviem priekšlikumiem. Tāpēc domāju, ka tas ir uh, gan nedaudz mazāk kā 15 mēneši, kā jūs teicāt. Šajā priekšlikumā esam centušies uh, pieskaņoties Omnibus 1, un tāpēc mums vajadzēja gaidīt uz Omnibus 1 Un, ja mēs to nedarītu, tad mēs saņemtu ļoti pamatotu kritiku, ka mēs ieviešam uh, apdrošināšanas sektorā kaut ko atšķirīgu no tā, par ko mēs vienojāmies citos sektoros. Uh, komentāri ir izteikti un joprojām tiek izteikti par uh, um, likviditāti. Šīs koncepcijas ieviešana For... Nākā Dievs uh, Makina šajā priekšlikumā. 15 mēnešus mēs jau esam strādājuši ar dalībvalstīm un interesētajām pusēm, un šī likviditātes uh, prēmija ir tāda. Ir uzņēmumi, kuriem var būt uh, saistības, kas ir ļoti fiksētas, un arī aktīvi varbūt ļoti fiksēti, kas ir uh, investēti. Uh, Un tas savukārt dod zināmu pieaugumu tad, kad uzņēmumi izvērtē šīs saistības. Ir ļoti svarīgi ieviešanas pasākumi, kuri attiecīgi arī nāks jūsu komitejas priekšā, un es domāju, ka tad būs skaidrs saprotams, ko mēs ar to domājam. Mums ir šis teksts, jo mēs vēlamies, lai apdrošināšanā būtu vienoti noteikumi, pateicoties jums un parlamenta, jums parlamentam un pateicoties jūsu centieniem. Mums ir vienoti noteikumi attiecībā uz uh, apdrošināšanas kompāniju maksātspēju. Un tātad, ja mēs par kaut ko lēmjam, tad ir jālēm Eiropas līmenī, un Eiropa ir īstais, pareizais līmenis. Un tas arī atspoguļojas šajā tekstā. Ir vairākas jomas, eh, kurās lēmumi jāpieņem EJOP ietvaros. Es eh, domāju, ka jā, mums šeit nevajadzētu veikt atkārtot sarunas par Solvency 2. Mēs esam izgājuši dažādiem etapiem cauri, kas 5 eh, sistēma, manuprāt, ir pierādījusies, kā strādāt spējīgi. Varbūt, ka tur ne, nepieciešami daži labojumi, bet domāju, ka Mēs nevaram sākt runāt par solvenciju divu pārskatīšanu, kamēr tā vēl nav ieviesta. Tālāk par Kris uh, Faiv runājot. Uh, tas ir ietekmes vērtējums un uh, ziņojums nesen tika publicēts EIOPā. Ar dalībvalstīm un uh, trešajām pusēm ir jāpārunās sekas, kādas mēs varam uh, iegūt no šī kvantitatīvā pētījuma, kas jāsaka ir vislielākais, kas ir jebkad veikts Eiropas Savienībā. Tu, 2005 uzņēmumi piedalījās tajā, un šīs analīzes uh, ietvaros mēs aplūkosim arī pilnvarojums, un cerams, ka mēs varēsim nākt klajā ar tekstu, kas skaidrāk eh, noteiks, kāda šīs pārējas būt, jo tas mums ir jānosaka skaidri un caurskatāmi. Tātad skaidri jānosaka, kāda būs šie pārējais eh, periodi, bet to mēs darīsim izvērtējot KRIS 5 datus. Tālāk par EJO pa pilnvarām un par milzīgo uzdevumu, ko mēs piešķiram Eh, definējot tehniskos standartus. Gribu piekrist, ka laika grafiks, ko nospraudām savā priekšlikumā, tas ir 2011. gada beigas. Ja mēs skatāmies, kāds datums ir šodien, tad šis termiņš ir nereāls. Un uh, padomē mums nāksies veikt, uh, padomē nāksies veikt zinām prioritizēšanu par to, kas ir uh, pilnīgi un absolūti nepieciešams solvencija divi ieviešanai un ko var nedaudz eh, atlikt uz eh, vēlāku laiku. Tātad noslēgumā gribētu teikt priekšsādātājs kundze. Eh, komisija pozitīvi vērtē komentārus, ko izteica referents. Mēs labprāt uzklausīsim jūs komentārus, jautājumus, strādāsim ar jums, lai panāktu labu rezultātu omnibus divi. Un nobeigumā gribētu teikt, ir ārkārtīgi svarīgi Jā, mums ir jāskatās uh, uz to, kāds ir teksts, bet uh, Solvency 2 ir milzīgs projekts, un uh, cilvēki gaida uz tā ieviešanu, un uh, liels darbs ir veikts par miljoniem eiro, un uh, mums vajadzētu ievērot uh, šo nospraustu laiku termiņu, 1. janvārs 2013. gads, es domāju, ka to vajadzētu arī ievērot, jo uh, visa nozara to no mums gaida. Paldies! Liels paldies! Uh, lūdzu, referentam vēlreiz vārds. Paldies! Nu, jā, ņemot vērā skaisto laiku, es negribētu un nevajadzīgi pagarināt šo sanāksmu. Vēlējos pateikties visiem uh, kolēģiem, ēnu referentiem. Uh, vēlējos pateikties arī komisijas pārstāvim. Domāju, ka atrodamies uz pareizā ceļa un kāds šeit varētu būt galvenais vēstījums. Manuprāt. Mums vajadzētu to visu risināt tādā tehniskā ceļā un nevajadzētu visu politizēt. Es pat tiešām kā referents nevēlos piedāvāt Uh, atkal mēģināt šeit uh, piņķerēt uh, solīt pa solītim, mezglīni pa mezgliņam vaļā šo maksātspēju divi direktīvu. Tā tad darbosimies tā ļoti tehniski, un es uzskatu, ka mums noteikti vajadzētu arī pārliecināt ēnu referents par šādu pieeju. Un es Vēlējos pateikties Karlam Fan Hūlē no komisijas, visā viņa komandā. Šī sadarbība bija patiešām ļoti konstruktīva, un šī pirmā viedokļa apmaiņa arī ir eh, ļoti auglīga. Paldies! Thank you very much. Jā, liels paldies! Līdz ar to mēs būsim noslēguši šīs dienas darbu, un mēs tiekamies atkal rīt no rīta nākamai viedokļu apmaiņai ar eh, komisāru Almunijas kungu. Lielas paldies!